Okay, colleagues. Kolēģi. I've got a pencil. Huh? Can I bring the meeting to order? Varbūt mēs varētu sākt darbu. Sāksim ar priekšsēdētāju paziņojumiem un e, koordinātoru lēmumiem. Regarding the coordinators meeting on par koordinātoru sanāksmi, runājot par komitoloģiju, attiecībā uz drošību aviācijas nozarē esam saņēmuši lūgumu par uh, agrīnu lēmumu, kur mēs neiebilstam par uh, urbāno sastrēgumu izvairīšanās sistēmu. Koordinātori nolēma, ka saskaļā ar pēdējo koordinātoru lēmumu mēs iesniegsim rekomendāciju par to, ka mēs uh, neiebilstam pret uh, šo uh, dokumentu. Parlamenta priekšsēdētājs informēs plenārsēdi pēc iespējas drīzāk, un politisko grupu vadītāji varēs uh, iebilst pret šo rekomendāciju. Koordinātori piekrita uh, komitejas lēmumam par to, ka mums ir jāuzsāk šī agrīnā mm, procedūra, ņemot vērā šo uh, Uh, aktu uh, saskaņā ar uh, regulatīvo pārbaudas procedūru. Nākamais lēmums bija par referentu nozīmēšanu. Ir vairākie komisijas personāla darba dokumenti. Tūkošanas vadlīnijas par samazinātas mobilitātes eh, cilvēku tiesībām, tāpat arī reģionu komitejas eh, vadlīnijas par pakāpojumu direktīvas īstenošanu, eh, paziņojums par attālajiem reģioniem, par viedo un ilgspējīgo izaugsmi. Šeit mēs neesam vadošā komiteja. Tāpat arī bija labāka pārvaldība vienotajā tirgū, tehniskā progresa regulas, komisijas eh, darba dokuments par EPCAP, kā arī paziņojums, eh, komisijas paziņojums par eh, komisijas pārvaldības sasniegumiem. Koordinatori ieteica, ka šeit mēs nerīkosimies, proti, attiecībā uz šiem dokumentiem nekāda rīcība no mūsu puses nesekos. Nākamais punkts, ko izskatījām, bija delegācijas eh, vizītes 2012. Eh, un 2013. gadā. Spriedām par delegācijām 2013. gadā, tāpat arī spriedām par to, ka vēl ir atlikušas vairākas vietas 2012. gada vizītēm. Koordinatori nolēma, ka 2012. gadā jaunas delegācijas netiks organizētas, un 2013. gadā komisija lūgs atļauju nosūtīt četras delegācijas, katrā delegācijā seši dalībnieki. Viena būtu uz Vašingtonu, tas būtu 11. februārī, un nākamā būs uz Anglijas uh, ziemeļrietumiem, iespējams, ka uh, dosimies tur 15. jūlijā. Koordinatori tika aicināti izteikt priekšlikumus par eh, divām pārējām delegācijām, un termiņš ir 2012. gada 4. septembris. Pie citiem jautājumiem zaļie pieminēja pasta pakāpojumu jautājumu. Mēs gribējām uzaicināt Barņīkungu, lai viņš eh, mums pastāstītu par pašreizējo situāciju attiecībā uz pasta pakāpojumu direktīvas īstenošanu. Tāpat arī tika minēts par pasaži, dzelzceļa pasažieru tiesību direktīvas īstenošanu. Mēs lēmām par to, ka vajadzētu uzaicināt Kalas kungu uz mūsu komitejas sanāksmi, lai viņš mūs informētu par šīs direktīvas īstenošanu dalību valstīs. Priekšēdētāja paziņojumi no ko, par koordinātoru sanāksmi līdz ar to uh, uh, ir beigušies, vai kādam ir iebildumi. Tas nozīmē, ka esmu jums par to pastāstījis, un varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Un, uh, mums ir jārunā par uh, jūrnieku apmācību ziņojumu sarunu rezultātu. Trialogs veiksmīgi noslēdzās uh, 19. jūnijā piedalījās Kumucakas kungs no tautpartijas grupas, viņš ir ēnu referents. Koreper viens nolēma, ka vispārējais kompromiss par 27. jūnija pakotni ir noslēgts, un līdz ar to par vienošanos mēs balsosim plenārsēdē septembrī vai arī vēlākais tas varētu notikt oktobrī. Nezinu, kāds ir galīgais laika grafiks. Uh, Taču tagad pastāstīšu jums par to, ka, kas tad ir iekļauts šajā kompromisā. Kompromisa nostāja runā par uh, īstenošanas vai deleģēšanas aktiem. Īstenošanas akti attiecas uz tehniskajiem pasākumiem, lai varētu apkopot statistikas datus. Tāpat arī tika runāts par to, ka statistika no nosūtītajiem datiem būs publiski pieejama. Jūs varbūt atcerēsieties, ka padomu sākotnēji to nevēlējās. Uh, Nu, tad, tad, tad tas bija tāds caurdzmības jautājums. Tāpat arī mums ir jāsniedz informācija par eh, nodarbinātības situāciju jūrniecības profesijās. Tāpat arī tiek stiprināta nodoto mm, datu. Stiprināts nodoto datu saturs un tiek minēts, ka šie dati tiks izmantoti tikai statistikas analīzes eh, vajadzībām. Tāpat arī tiek akceptēti izņēmumi attiecībā uz atpūtas laiku, uh, Tā skaitā mēs ievērojam 2006. gada jūrniecības darba konvenciju. E, komitejas lūgums bija iekļaut direktīvā um, apmācību, kā rīkoties pirātismu gadījumos. Tāpat tad ir jāņem vērā Eiropas Savienības jūrnieku profesijas pievilcīgums un konkurētspēja. Uh, ir jādomā arī par kompetences certifikātu ieviešanu, profesionalitātes certifikātu ieviešanu, un ir jādomā arī par drošības kuģiem. Tā skaitā ir jāiekļauj attiecīgās pārbaudes attiecībā uz apmācību. Šādi bija trialoga rezultāti, un mans pienākums bija par to jūs informēt. Tagad eh, varam pievērsties balsošanai. We start with the single sky Mrs. Bill, I have a question. Can I just get my, my ears in before? Right. Bilbao kundze. Labrīt, priekšādātāji. Vēlējos uh, tikai teikt, ka mana balsošanas kārta man tiks atnesta, bet uh, pašlaik man tās nav klāta. Labi, mēs pārbaudīsim, un tad varbūt jūs pastāstīsiet mums, eh, pasakiet mums, kad jūs atnesīs karti. Man arī nav kartes. Sasolī kungam arī nav kartes. Pārbaude. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Labi. Kumocākos kungs arī nobalsojis. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Nevienā grupā nav par, par daudz deputātu. Labi. Eiropas vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošana Fosteris kundze ir referente. Sāksim ar kompromisa grozījumu numur viens par pret atturas pieņemts. De desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim 13. grozījumu. Sākam balsot. Varbūt eh, tiekam no līdzi kartes. Eh, norādiet, kā jūs vēlēsieties balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 14. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. Nē, es atvainojos. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts atturas Pieņemts. 29. Nē, es atvainojos, 6. kompromiss. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss 11. par, pret, atturas, pieņemts. 50. meisnere par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Bilbao kundze jums ir tēt karte. Labi. Viens pār, viens pret. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts.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 61. par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 68. par, pret, atturas, noraidīts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 73. par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 7, 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 81. par, pret, atturas, norādīts. 82. par, pret, atturas, norādīts. 83. par, pret, atturas, norādīts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 5. par, pret, atturas, pieņemts. 6. par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Afet atzinums. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Afet 3 par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, pret, atturas, pieņemts. Sestais balsojums pa daļām, pirmā daļa. No grozījuma sākuma līdz aicina ēdā informēt parlamentu par iznākumu. Ot, otrā daļa. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Afet septiņi par, pret, atturas pieņemta. Afet 8 divās daļās pirmā daļa. Līdz uh, laicīgi sinhronizētām koordinētām veidā. Tad pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. Galīgais balsojums. Sākam balsot. 1 plus 2 plus. Vai visi nobalsojuši? Everybody votes it. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 par, viens atturējās. Es atvainojos, viens pret, neviens neturējās. Apsveicam, Fosters kundzi. Tagad pārējiem pie otra ziņojuma. Lūk, jums arī jāmaina uzreiz lomas, Fosters kundze. Okay, drafti. Tātad. Atzinuma projekts Eiropas satelīta navigācijas sistēma ieviešana un eksploatācija. Fosters kundze, jūs atkal referenti, protams. Pirmais pants, pirmais punkts, šeit iesniegts mutiskais grozījums, to iesniedz Liberatskī kungs. Tas ir jums visiem priekšā, vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Ja nav iebildumu, tad balsosim par to, par 34. grozījumu kopā ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. 35. par? pret, atturs, pieņemts. Vēl viens mutiskais grozījums, to iesniedz, iesniegus referente. Vai jums ir iebildumi? Nē, ja nē, tad balsosim par 38 grozījumu ar mutisko grozījumu par pret, atturs, pieņemts. Septītais par pret, atturs, Pieņems. 37. ar vēl vienu mutisko grozījumu, to iesniegus referenta, vai kāds iebilst par to? Nē, tad balsosim par 37. ar mutisko par, pret, atturs, pieņemts. 38. par, pret, atturs, noraidīts. 39. par, pret, atturs atturs pieņemts. Astotais par, pret, atturs pieņemts. 40. kā papildinājums par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski? 40. grozījums elektroniski. Sākam balsot. One plus one minus. Has everybody voted? Vai visi nobalsījuši? Beidzam balsot. 19 par 18 pret. Pieņemts. 41 par pret atturs pieņemts, 42. par pret atturs noraidīts, 9. par pret atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 9. grozījumu, lūdzu, kolēģi? Plus one minus. Everybody voting. Vai visi nobalsojuši? Viens bija bez kartiņas par, viens bez kartiņas pretī. Izlīdzinās 16 par, 20 pret noraidīts. Tālāk, septītais pants, un te ir mutiskais liberātska kunga grozījums, vai kādam ir iebildumi pret to? Nē, tad brau balsojam par 43. ar mutisko grozījumu par, pret, atturs, vai varam pārbaudīt elektroniski, lūdzu. 43. 43. ar mutisko. Plus un 1. Atkal tas pats vienam ar kārtiņu bija pārbalsts, vienam ar bezkārtiņas pret, vienam bezkārtiņas ar. Tātad norādīt 16 pār 22 pret. Tāpēc tagad balsosim par sākotnēju 43. grozījumu. Kas par? Pret. Aturs. Noraidīts. 45. par. Pret. Aturs. Pārbaudīsim elektroniski 45. Atkal 11 kartiņas par, 11 kartiņas pret, tas izlīdzinās, vai visi nobalsojuši? 18 par, 20 pret norēdīts. 48 par. Četrdesmit sastais par pret atturs pieņemts. 47. par pret atturs pieņemts Pieņemts. 48. par. Pret. Atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 48. grozījumu? Sākam balsot, kolēģi. Atkal viens par viens pret bez kartiņas. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par 19 pret 1 atturējās. Nu, nepaveicās līdz tam. Jums gan gāja ļoti labi. Desmitais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 11. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 12. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 13. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 49. Atkartī, atkarīt. 14. Par. Pret. Atturs pieņems, 15. par, pret, atturs, pieņems, 16. par, pret, atturs, pieņems, 17. par, pret, atturs, pieņems, 18. par, pret, atturs, pieņemts, 19. par, pret, atturs, pieņemts, 20. par, pret, atturs, pieņemts, 50. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 50. grozījums, sākam balsot. Bez kārtiņas viens par, bez kārtiņas viens pret. Vai visi nobalsojuši? Noraidīts 18 par, 20 pret. 51. par, pret, atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Tātad nu, pagaidiet mirklīt, ne tomēr vairs par. pret, atturs, pieņemts. 52. devēraks kundz grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 21. atkrīt, 22. par, pret, atturs, pieņemts. 53. par, pret, atturs, pieņemts. 54. par, pret, atturs, pieņemts. 55. par pret atturs noraidīts. 56. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 58. sākam balsot, lūdzu, kolēģi. One for, one against, everybody voted, voted. Pret, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss vairākumu. 57. tāpēc atkrīt, 58. par pret atturs. Vai varam pārbaudīt arī 58. elektronisku lūdzu, kolēģi, sākam balsot. Atkal bez kartiņas viens par, bez kartiņas viens pret, vai esat nobalsojuši, beidzam balsot. Tāds pats vairākums pieņemts ar vienu balsu pa, pa, vairāk. 59. par pret atturs pieņemts.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 pieņemts, 28. par, pret, atturs, noraidīts. A kompromiss par, pret, atturs, pieņems, 28. par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 28. Sākam balsot, kolēģi. Viens par viens pret bez kārtiņas, vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 26 par 10 pret 1 atturējās. Otrais par pret atturs pieņemts. Tā kā 41. tika pieņemts, tad arī 29. tiek uzskatīts par pieņemtu. 30. par pret atturs pieņemts. Tālāk Trešais grozījums, mutiskais grozījums no Liribatska kunga, vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsosim par trešo grozījumu kopā ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Aturs? Noraidīts. Tad balsojam sākotnējo trešo grozījumu par? Pret? Aturs? Pieņemts. 31. Par? Pret? atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 31. Liktenbergers grozījumu? Sākam balsot. Viens pār, viens pret bez kārtiņas, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Atturs. Pieņems. Piektais par. Pret. Atturs. Pieņemts. B kompromiss par. Pret atturs pieņemts. Gala balsojums. Atzinuma projekts. Sākam balsot elektroniski kolēģi. Divi par bez kartiņas. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 par, 1 pret. Lieliski. Pieņemts. Apsveicam Fosters kundzi. The two pluses as well. Jā, pieskaitiet vēl klāt 36 balsīm, vēl divas balsis, kas nobalsoja par šo ziņojumu bez kartiņas. Nākamais darba kārtības jautājums. Iepirkums, ko īsteno subjekti, kur darbojas ūdens apgādes enerģetikas transporta un pasta pakalpojumu nozarēs. Un publiskais iepirkums divi atzinuma projekti, abus tos sagatavojas Liktenbergers kundze. Eva, lūdzu jums vārds. Jā, herzlichen dank. Paldies. Es vēlētos runāt par um, līgumu piešķiršanu kopumā un arī tāpat atsevišķi par um, ūdens apgādes enerģētikas un transporta un pasta pakalpojumu jomu. Uh, Eh, šīs pēdējās noteikti ir vienas no svarīgākajām jomām mūsu sabiedrībā, un tieši tāpēc arī šeit ir runa par dokumentiem, kas ir viena no svarīgākajiem mūsu pilnvaru termiņā. Komisija ir ieplānojusi modernizēt līgumu piešķiršanu iepirkuma procedūrā. Savā priekšlikumā esmu orientējusies uz vairākiem punktiem. Pirmkārt, jūs zināsiet, ka es esmu Eiropas regulu fāne, bet tajā pašā laikā es domāju, ka vairākām regulām tomēr ir jāpaliek dalībvalstu kompetencē, jo galu galā regulēt vajag to, kas ir saprātīgi regulē, regulējams. Piemēram, šeit ir runa par iepirkumiem, kas ietver tādus izšķirošus jautājumus, un galvenokārt šeit ir runa par lētāko piedāvājumu. Ir jāatcerās, ka dalību valstīs ir dažāda praksa attiecībā uz piedāvājumu. Dažkārt šeit ir runa par 50% atšķirībām līguma summā, citās valstīs tie tikai 15%. Ehm, ja Eiropas regula noteiks 15 vai 20 procentus vai vienalga kādu citu summu, tad noteikti dažas dalībvalstis saskarsies ar grūtībām. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šis jautājums būtu jāregulē dalībvalsts līmenī, jo šeit ir jāņem vērā dalībvalstu tradīcijas. Tāpat arī man likās ļoti svarīgs punkts, ka uh, lētākais piedāvājums nevienmēr ir tas labākais. Šeit ir jāņem vērā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Tas, kas pirmajā brīdī liekas lēts, bieži vien praksē pielietojumā reģionos vai pašvaldībās bieži vien nāk, lī, nāk ar, ar, ar, ar daudzām um, sliktajām pusēm. Ir jāatcerās, ka bieži vien pēc šādiem lētiem piedāvājumiem ir jāpiepērk klāta dažādi citi pakāpojumi, un beigās reālā cena ir ļoti liela. Lētākais piedāvājums automātiski nav labākais piedāvājums. Lētākais piedāvājums var izrādīties labs, ja nosacījumi ir izpildīti. Nosacījumi tātad, kas attiecas uz publisko iepirkumu. Nākamais punkts ir, kādā veidā vispār ir jānotiek iepirkumam. Manuprāt, dažās Eiropas valstīs vēl ar vien nav uh, nodrošināti labākie nosacījumi. Šī iepirkuma procedūra nav pietiekami labi apgūta. Uh, bieži vien nākas konstatēt, ka ļoti svarīgi punkti iepirkumā nav ņemti vērā. Protams, to visu nevar iekļaut noteikumos, taču es domāju, ka blakus tam, par ko mēs šeit lēmjam, par ko būs šis dokuments, ir jādomā arī par iepirkuma Mm, procedūras uzlabošanu, par iepirkuma mākslas uzlabošanu. Mums ir jānodrošina, lai noteikumi būtu visiem zināmi, lai tie uh, būtu labi saprotami, un tāpat arī ir jādomā par to, ka ir jāievieš nosacījumi tajās jomās, kur tādi vēl nav ieviesti, bet ir vajadzīgi. Tāpat arī man svarīgs punkts ir tas, ka uh, šim valstu iepirkumam ir jānodrošina pašvaldībām tādā veidā, lai tiktu ievēroti dažādi kritēriji. Ir jādomā par brīvības kritērijiem, kas transportā ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un tas, protams, runā pretī dažādiem citiem kritērijiem, līdz ar to parādās dažādas grūtības. Pašvaldībām ir jādod iespēja arī uh, noteikt kritērijus. Protams, lai šādi kritēriji automātiski nedotu priekšroku konkrētiem līguma slēdzējiem, bet šie kritēriji varētu būt piemēram tādi, kas izslēdz bērnu darbu, kas nodrošina to, lai tiktu nodrošināta godīga tirzniecības prakse. Nu, protams, visiem šiem kritērijiem ir jābūt godīgiem un nedrīkstētu būt tā, ka uh, ar šādiem morālajiem apsvērumiem tiktu dota priekšroka sava reģiona līgumslēdzējiem, un tādējādi citu reģionu līgumslēdzēji tiek atstāti novārtā. Protams, šādi kriteriji var tikt ieviesti, bet tie nedrīkstētu būt diskriminējoši. Pretējā gadījumā mēs nepanāksim mūsu uzstādītos mēķus attiecībā uz publisko iepirkumu. Es tagad runāju uzreiz par abiem dokumentiem. Esam ņēmuši vērā arī kādu ļoti svarīgu punktu, kas attiecas gan uz transporta jomu, gan arī uz pasta pakalpojumiem. Ir jāatcerās, ka jau eksistē ļoti detalizēti nosacījumi, proti universālā direktīva attiecībā uz pasta pakalpojumiem, tāpat arī um, kritērija attiecībā uz uh, sabiedrisko transportu, par ko mēs uh, septiņus gadus spriedām un beidzot tie ir pieņemti padomē. Es negribētu teikt, ka mums šeit ir uh, jāveido normas, kas runā vienotrai pretī. Mums šeit ir jādomā par um, leks speciālis, par īpašajām tiesībām, īpašajām tiesību normām. Uh, Es uzskatu, ka nav saprātīgi vai arī nebūtu atbildīgi rīkoties tā, ka Eiropas parlaments pirms īsa laika ir uzlicis dažādus pienākumus sabiedriskajam transportam un pasta pakāpojumiem, un tad pēc dažiem gadiem nāk klajā ar jauniem likumiem, kas lēnām sāka runāt pretī šiem sākotnējiem noteikumiem. Tieši tāpēc arī ir vajadzīgi šādi specifiskie noteikumi, detalizētie noteikumi, jo šeit ir runa par īpašajām situācijām. Tie būtu tādi svarīgākie punkti. Gribētu vēl pieminēt to, ka vairākus punktus um, subsidiaritātes apsvērumu dēļ, um, vai arī tāpēc, ka uzskatu, ka šie punkti ir uh, labāk jāregulē dalību valstīm, uh, Tātad šos punktus esmu atļausies svītrot no komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka Eiropas līmenī mums ir jārīkojas tad, kad eh, tas ir saprātīgi. Nedrīkstētu to darīt tādos gadījumos, kad eh, dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga prakse, tradīcija un vēstures dēļ. Nav nekādas jēgas to darīt vienkārši darīšanas pēc priekšlikumi jums ir iesniegti. Būšu ļoti priecīgi saņemt komentārus. Mums ir laiks vēl strādāt pie šī jautājuma. Pārējās komitejas arī par to apspriežas. Es domāju, ka mums kā transporta komitejai vajadzētu nodrošināt to, lai šie īpašie tiesību akti, kas tiek pieņemti mūsu jomā, tagad netiktu pavaināti ir jāatcerās, ka mums ir eh, panāks ļoti labs kompromiss ar padomi un būtu slikti, ja tas tagad e, tiktu aizmirsts. Ļoti labprāt uzklausīšu jūsu ierosinājumus. Ir jāatcerās, ka mums ir jāņem vērā dažādas ekonomikas nozares, un, kā jau es teicu, esmu gatava um, iestrādāt savā priekšlikumā jūsu idejas. Un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 Publiskais iepirkums ir ļoti svarīga Eiropas 2020 stratēģijas daļa. Ir jāņem vērā ekonomiskā izaugsme Eiropas Savienībā un iepirkums Eiropas Savienībā ir ļoti formalizēts, ļoti oficiāls. Tieši tāpēc es varu piekrist, ka ir sarežģīti to padarīt vienkāršāku un elastīgāku. Iepirkuma procedūru vajag vienkāršot, bet eh, tajā pašā laikā mēs nedrīkstētu aizmirst arī par cauradzamību. Mums ir jāīsteno arī dažādi citi mērķi, piemēram, vides mērķi, mums ir jādomā arī par konkurētspējas saglabāšanu, un eh, nedrīkstētu būt tā, ka visi šie mērķi sistēmu padara pārāk komplicētu. Ir pieminēti vairāki varianti, kā mēs varētu uh, nodrošināt um, efektīvus izdevumus, kas sasniedz pēc iespējas vairāk mērķu. Mm, proti mums ir jādomā par uh, cenu rentabilitāti un arī mums ir jādomā par uh, pašreiz spēkā esošajiem nosacījumiem publiskajā iepirkumā. Nākamais ir jāatcerās, ka uh, līguma piešķīrējiem ir uh, jāņem vērā arī sociālajie mērķi, ir jādomā par uh, resursu saimniecisku izmantošanu, par vides mērķu ievērošanu un par uh, labāko kritēriju izstrādi, lai nodrošinātu uh, tādu publisko iepirkumu, kas dot labumu sabiedriskiem transportam. Es atbalstu referenti, kas iesaka vienkāršot šos nosacījumus, taču tomēr vajadzētu ņemt vērā uh, to, ka ne visi grozījumi ir pietiekami labi. Uh, Piemēram, netiek runāts par sarunām ar līgumslēdzējiem, kas tiek izvēlēti kā visizdevīgākie attiecībā uz cenu. Vēlētos atkārtināt, ka pēdējo pāris gadu laikā esam jau daudzkārt sprieduši par publisko iepirkumu, uh, Mēs esam runājuši arī, piemēram, par ekoloģiskiem transporta līdzekļu veidiem. Iepirkums ir labāk jādefinē. Šeit nav runa par līgumu slēgšanu, ko var, kas var notikt arī elektroniskā formā vai pa faksu. Tāpat arī ir jādomā par pakalpojumiem, kas tiek definēti kā prioritārie un neprioritārie. Manuprāt, šāda definēšana nav pareiza. Tāpat arī ir jādomā par cilvēku iesaistīšanu publiskajā iepirkumā, kuriem iespējams nav daudz iespēju strādāt, piemēram, cilvēki ar invaliditāti. Uh, Pēdējo gadu laikā esmu man, pamanījis, ka ļoti daudz Eiropas Savienības naudas tiek tērēts un arī daudz līgumu polijā tiek piešķirts uh, infrastruktūras projektiem, un tur cēna nav vienīgais kritērijs. Ir jāatcerās, ka ir ļoti daudz dažādu situāciju, Un šī situācijas noved pie tā, ka daudzi uzņēmēji vienkārši bankrotē, tāpēc, ka šī zemākā piedāvātā cena ir radījusi negatīvas sekas, un kopumā šī situācija ir traģiska uzņēmēji darbībai. Ja, protams, cena ir svarīgs kritērijs, bet tā nedrīkst būt vienīgais kritērijs eh, līgumslēdzē izvēlei. Paldies, Maisners kundze! Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Pirmam kārtām es vēlētos pateikties referentei par viņas darbu pie šī atzinumā. Ir jāsaka, ka es eh, daudzos punktos varu viņai piekrist. Protams, ka iepirkums ir ļoti būtisks vienotajam tirgum. Eiropas 2020. gada stratēģijā mums vienmēr ir jāņem vērā novatoriski risinājumi, vienmēr ir jāskatās arī uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, tas ir mm, pareizi. Uh, ja mums vajadzētu pārstrādāt eh, šo priekšlikumu, tad vajadzētu domāt tieši par vienkāršošanu. Ir eh, jāņem vērā tas, eh, ko esam jau agrāk nolēmuši, un vajadzētu izvairīties no pretrunām. Protams, ka elektroniska iepirkuma procedūra ir ļoti svarīga, tai vajadzētu būt iespējamai. Tas pats attiecas arī uz caurredzamību. Mēs vēlamies, lai būtu caurredzamība, līdz šim tā nav bijusi pietiekami laba, un mums vajadzētu arī paskatīties, mm, kur mm, radīsies šī Eiropas pievienotā vērtība. To noteikti dos šī caurdzamība. Mēs vēlamies arī mm, kvalitatīvus, augstsvērtīgus pakalpojumus, te es varu tikai un vienīgi piekrist. Tā īsti nevarētu piekrist eh, tam, ka mums ir jāaizmirst par eh, zemākās cenas kritēriju. Jā, protams, var šeit rasties tāda negatīva spirāle, bet eh, tas, ka eh, tā ir bijusi, tas, ka zemākā cena ir bijis vienīgais kritērijs, protams, nenozīmē to, ka arī nākotnē tā vajadzētu palikt. Piemēram, lejas saksija Lantāgā uh, esmu uzzinājusi par ļoti dažādiem uh, iepirkuma kritērijiem, un zemākā cena bija viens no kritērijiem, bet nevienīgais. Bija daudz citu kritēriju, kurus arī vajadzēja izpildīt. Un tieši tāpēc mm, es sev uzdodu jautājumu, vai tiešām mums vajadzētu atbrīvoties no šī kritērija. Ja, protams, esmu par saimnieciski izdevīgāko un ilgspējīgāko piedāvājumu, bet uh, mums ir. Uh, jāatcerās arī par citiem objektīviem kritērijiem. Nevienmēr šie kritēriji ir tā ļoti skaidri aprēķinājumi un, aprēķinājumi un izvērtējumi. Jā, protams, ekoloģiskie kritēriji arī ir būtiski, tas būs ļoti svarīgi nākamajām paudzēm. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu nodrošināt tādu um, apkopojumu no dažādiem kritērijiem, un no šī apkopojuma cenu mēs nedrīkstam izslēgt. Referente runā par uh, to, ka uh, iepirkuma piešķīrēji jau zina, kā viņiem būs jārīkojas. Nu, jā, tā jau arī tas ir, bet uh, tieši tāpēc es sev uzdodu jautājumu, vai mēs šeit ejam pareizajā virzienā. Es uzskatu, ka ir pareizi, ka mēs uh, ievērojam brīvību principu, proti mums ir jāatcerās, ka sabiedrība noveco un tieši tāpēc mums vajadzētu to ņemt vērā visās jomās. Uh, Nākotnē mēs noteikti nedrīkstēsim par to aizmirst. Ja runa par subsidaritāti, protams, mēs visi iestājāmies par subsidaritāti, bet es īsti nezinu, vai šeit mums vajadzētu ņemt vērā subsidaritāti. Ir jāatcerās, ka iepirkums var tikt regulēts Eiropas līmenī. Mums vajadzētu paskatīties, kāpēc gan šie likumi ir tik atšķirīgi. Varbūt tas īsti nemaz nav saprātīgi. Mums vajadzētu paskatīties arī uz tiem konkursiem, kurus varbūt varētu organizēt tieši Eiropas līmenī. Ir jāatcerās, ka ir arī tādi um, pakalpojumi, ko nevar regulēt Eiropas līmenī, piemēram, glābšanas dienesti. Nu, noslēgumā gribētu teikt, ka mm, Par daudzām lietām esmu viensprātis ar referenti, bet dažos jautājumos tomēr mans viedoklis atšķiras un iesniegšu grozījumus. Paldies! Pērkarkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kopumā varu piekrist referentei, taču īpaši vēlētos atzīmēt to, ka ne viss ir jāregulē Eiropas līmenī ir jāatcerās dalībvalstu tradīcijas, kuras vienkārši eksistē, un tieši tāpēc tās arī būtu jāņem vērā. Problēma - lētākais un labākais piedāvājums. Šeit ir runa par to, ka definīcijām ir jābūt viennozīmīgām. Bieži vien lētākais piedāvātājs var būt labākais piedāvātājs, ja visi kriteriji, kā minēja iepriekšējā runātāja, ir ievēroti. Uh, Tāpat arī ir jāatcerās par šo lēto cenu, kurai, protams, jāsaskan ar visiem pārējiem kritērijiem. Tātad šeit ir runa par iepirkuma kritēriju skaidru definēšanu, un tas nozīmēs, ka arī lēmumu pieņemšana būs vienkāršā, vienkāršāka. Tātad šeit nebūs runa par to, vai te ir vienkārši lētākā cena, kas uzreiz nodrošina labāko piedāvājumu, bet eh, gan tas, ka ir ņemti vērā visi kritēriji, tā skaitā lētākā cena, un līdz ar to šis piedāvājums ir vislabākais. Iestājos arī par procedūras vienkāršošanu. Mēs visi zinām, ka mazi un vidēji uzņēmumi bieži vien ir ļoti novatoriski. Bieži vien tie var piedāvāt ļoti labus, optimālus piedāvājumus, bet, diemžēl, tie nespēja tikt galā ar šiem milzīgajiem dokumentu blāķiem, kas ir jāizpilda, lai varētu pretendēt uz um, publisko iepirkumu. Nu, līdz ar to tie arī nevar kļūst, kļūt par labākajiem vai izdevīgākajiem piedāvātājiem. Nudien vajadzētu visus šos um, dokumentus, visas šīs procedūras padarīt pēc iespējas vienkāršākas, tā lai mazie un vidējie uzņēmumi arī varētu uh, tikt pie teikšanas. Pēdējais punkts par barjeru brīvību, to es uh, pilnībā atbalstu. Es domāju, ka šajā jomā mēs vienmēr saskaramies ar problēmām. Piemēram, eh, cilvēki ar invaliditāti nevar izmantot dzelzceļu, un eh, tas nozīmē, ka viņi nevar toties uz 50-60 km attālu pilsētu un nevar piedalīties dažādās dzīves jomās. Mums noteikti vajadzētu to ņemt vērā tā, lai nākotnē mums nenāktos saskarties ar šādām problēmām. Domāju, ka šeit ieguvējis būtu abas puses. Uh, Līdz ar to mēs atrisinātu arī e, šo otru problēmu. Tātad e, kopumā varu tikai un vienīgi atbalstīt e, šo priekšlikumu, ko ir iesniegusi referente. Paldies, D. Bakera kungs. You, Chair, Paldies, priekšādātāji. Arī no savas puses gribētu izteikt pāris piezīmes par šo dzinumu projektu. Es domāju, nu diena ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs izvēlamies nodrošināt vairāk, pār, lielāku pārskatāmību un elastību. Tas ļaus uzņēmumiem vairāk piedalīties publiskā iepirkuma jomā un palielinās konkurenci. Jo vairāk uzņēmumi piedalās šādos iepirkumu konkursos, jo labākas izvēles varam izdarīt. No otras puses, Šajā laikā, ko esmu pavadījis parlamentā, redzējis, esmu šo vārdu pārskatāmību un elastību ļoti bieži. Un, bet tāpat laikā rīkojamies bieži vien tā, tā, ka tas iet pret šiem jēdzieniem. Un te grib runāt par tādu bēlas priekšlikumu. Viņš iet pilnīgi pretējā virzienā. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem, ja vēlamies nodrošināt reālu pārskatāmību un elastību. Runājot par šo ekonomiski izdevīgāko, saimnieciski izdevīgāko priekšlikumu, arī šajā kontekstā mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Šeit paredzētie kritēriji nav ļoti skaidri mērām, un tad nevaram runāt tikai vienīgi par cenu. Iekļaujot ilgspējības kritēriju šajā konkrētajā priekšlikumā, es domāju, mums jāatceras, ka nevaram iz, izvērtēt to, kā šo kritēriju izvērtēs kontraktus piešķirošās iestādes Tas ir ārkārtīgi subjektīvs jēdziens, un iepirkuma procedūrā vienmēr pastāv vairāk kritēriju. Un šeit, ja uzstājam tikai uz vienu kritēriju, sakot, ka tas ir svarīgāks nekā citi, manuprāt, rīkojamies nepareizi. It īpaši runājam par standartizētām precēm. Es domāju, ka mums eh, jānodod šim, protams, šī definīcija, bet parasti tomēr cena ir noteicošais faktors. Atsevišķos priekšlikumos, kas tika izteikti, redzu arī to, ka uh, lai gan runājam par ilgspējību un dzīves ciklu, kā arī vidas aizsardzības kritēriju izpildi, tas, protams, viss ir svarīgs, un tas parasti tiek ņemts vērā publiskā iepirkuma konkursa laikā, bet nereti eh, ir, iz, ir arī dažādas eh, netarifu barjeras un domāju, ka šeit mums beidzot ir iespēja nākt klajā skaidrām definīcijām, gūt skaidrus panākumus, patiešām harmonizējot situāciju publiskā iepirkuma jomā. Un es domāju, ka tas mums jāizmanto. Par nacionālām tradīcijām runājot par subsidiaritāti un tā tālāk, runājot, nu, protams, ka visi uzņēmumi cenšas aizsargāt savas nozars, savu, savus uzņēmumus jo citādi šis process izvēršas garš un sarežģīts un nereti, protams, tajā iesaistās uzņēmumu no ārpuses, bet mums ir tāpēc jāsaglabā šeit pārskatāmība un elastība. Tas tiešām ir ārkārtīgi nozīmīgi, un es domāju, ka tad tādā gadījumā mēs varēsim lūk pāriet pie jaunām publiskā iepirkuma procedūrām, kā jau tika teikts, piemēram, e-pakalpojumu konkursu, un to var tad, tad šāds idejas var nākt arī no valdības puses. Uh,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 iepriekšējā sanāksmē mēs runājām par Eiropas programmām. Runājām, piemēram, par valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, un par uzņēmumiem, kas šādās valstīs, piemēram, Ķīnā, saņem lūk šādus iepirkumu kontraktus Un nu, nav jau gluži tā, ka viņi nu, krāpjas iesniedzošos pieteikumus, bet beigu, beigās tomēr tas viss izrādās diezgan katastrofāli. To esam piedzīvojuši. Nu, piemēram, Mauritānija. Piemēram, iepirkumu, uh, iepirkumu tiesas prāvas gadījumā tiesa piešķīra viņiem šo kontr kontraktu, bet beig beigās tas tiešām izrādījās burtiski katastrofāli. Un tāpēc nevar, nevar vienmēr izvēlēties zemākās centra piedāvājums ja runājam par citiem būtiskiem kritērijiem, kas būtu jāpiemēro un kādas prasības būtu jāpieprasa, tad, nu, dien, tas jāatminas. Jā, problēma šajā jautājumā nenoliedzami pastāv. Nav viegli piešķirt visus šos priekšlikumus un kontraktus. Valsts infrastruktūru publiskais iepirkums ir īpaši sarežģīta joma, tur mainās noteikumi nemitīgi. Un parasti šāda veida modifikācijas ir daļa no parastās dzīves, un tāpēc kontrakta laikā, protams, šādas izmaiņas ir jāparedz, bet, nu, protams, e, tam jānotiek pārskatāmi. Atzīmējām, ka komisija savā finanšu priekšlikumā attiecībā uz lieliem infrastruktūras projektiem paredz trīs formātus. Finanšu instrumenti, un publiskie kontrakti un vēl kāds uh, priekšlikums finansējumam. Abu apkopojums. Nu, lūk. Un tas ir tas, kas skar mūs visvairāk, varbūt pat ne tik daudz eh, transportu kā enerģijas un telekomunikāciju jomu. Un lūk, tāpēc šeit ir priekšlikums atlikt ar Mergars kundas atzinumu darīt ko vairāk. izveidot tādus uh, instrumentus, ko varētu izmantot nacionālā līmenī, lai palīdzētu transporta jomai. Liktenbergens kundze pavisam pamatoti uzsver vairākus uh, konkrētus aspektus šai jomā. Nu, protams, ka pastāv subsidiaritāte, un tas ir svarīgi. Bet vienlaicīgi šī joma tomēr ir tā, kas skar Eiropas kopējo tirgu, un tāpēc mums šeit jādarbojas Eiropas līmenī. Nu, lūk, tas šķiet arī viss, kas man bija sakāms par šo jomu. Paldies! Danke, Herr Vorsitzender, nur einige Anmerkungen dazu. Paldies, priekšsēdētāji. Dažas īsas piezīmes. Lichtenbergens kundzes eh, ziņojums iet pareizajā virsienā. Es domāju, ka mums vajadzētu noteikt eh, konkrētus kritērijus Eiropā, proti 90% publiskā iepirkuma celtniecībā attiecas uz infrastruktūru. Tas nozīmē, ka šie projekti ir ļoti vērtīgi gan pašvaldībām, gan valstīm, gan reģioniem, gan arī Eiropai. Un tas nozīmē arī to, ka mm, saimnieciski izdevīgākais piedāvājums spēlē izšķirošo lomu. Mums vajadzētu atcerēties, ka nākotnē eh, tas mums būs ārkārtīgi nozīmīgi. Agrāk esam vien, vairāk uzmanības eh, pievērsuši lētākajam piedāvājumam. Un bieži vien ir jāatcerās, ka saimnieciski izdevīgākais piedāvājums noteikti ir eh, jāliek galvenajā vietā. Protams, ir jāiekļauj arī ilgspējīguma un ekoloģiskie kritēriji, Savādāk jāatcerās, ka mm, pastāv arī dempinga piedāvājumi, tie noteikti ir jāizslēdz. Ir daudzas un dažādas procedūras, kur augstākais un uh, lētākais piedāvājums ir ļoti uh, atšķirīgi, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šie kritēriji, mums ir jādomā par investīciju apjomiem, tās arī ir jādefinē, mums ir jādomā arī par uh, kritērijiem, kas ir eh, spēkā visā Eiropas līmenī. Ir jādomā arī par reģionālajiem, nacionālajiem un Eiropas projektiem. Mums vajadzētu šos kritērijus padarīt pēc iespējas līdzīgākus. Ugies. Grācie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Mūsu koordinātāri Maisners kundze jau izklāstīja Aldis nostāju. Bet es arī gribēju runāt par šo kopējo problēmu un tās aptvērumu. Mēs šeit runājam par preču, pakal, preču un pakalpojumu kontraktiem, kas tiek piešķirti transporta jomā un pastu pakalpojumu jomā. Nu, pieņemsim, ka varam šīs abas jomas uzskatīt par salīdzinoši brīvu tirgus sektoru. Bet ir vēl, viena, vēl viens viedoklis, kā varam uz to skatīties, un domāju, ka tas būtu jāatspoguļo arī atzinumā. To vēlos ierosināt referentei. Tas nav kā papildinājums tam, ko viņi jau teica. Mums būtu jāskatās uz transporta pakalpojumu kontraktiem, kā pašu šī procesa būtību. Un te ir aspekti, kas jāskata detalizētāk. Piemēram, Piemēram, kāds uzņēmums, kas saņem kontraktu attiecībā uz lidostām, protams, acīm redzot, pārvalda lidostas pakalpojums un darbības. Bet, ja nonākam pie reģionāliem pakalpojumiem, kas tiek finansēti ar valsts naudu, tad šeit ir jāpiemēro vēl citi noteikumi. Te nerunājam par to, ka privātā kārtā, lūk, lidos vadītājs piešķir kaut kādu veidu kontraktu. Nē, šajos gadījumos uz, uz to tiek vērsta arī sabiedrības uzmanība, un lūk, te ienākam arī mēs. Vēlos uh, Eh, ar jums apspriest šo domu. Iesaistot visu ekspertīzi, es domāju, ka mēs šobrīd ļoti lieliski varam nonākt arī pie tādiem grozījumiem, kas ietver šos sabiedrības aspektus kontraktu piešķiršanā. Atvainojiet, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Jā, piemēram, Polija uh, sarīkoja publisko iepirkumu, lai uzbūvētu šoseju, kurai bija jābūt eh, gatavai līdz futbola čempionātam. Tas bija lētākais piedāvājums, bet beigās tas līguma uzņēmējs bankrotēja un līdz ar to šoseja netika uzbūvēta. Tas nozīmē, ka lētākais kļuva par sliktāko piedāvājumu. Laba kvalitāte vienmēr ir svarīgāka par lētu cenu. Daudzās valodās ir attiecīgi sakāvārdi. Piemēram, Vācijā saka, ka neesmu tik bagāts, lai ņemtu lētāko piedāvājumu. Dažās jomās ir uh, jāatcerās, ka, ka šī kritērija ir daudz būtiskāki par lēto cenu. Un mums ir tiešām ir mm, jāskatās, ko teiks pārējie runātāji. Man ļoti interesē, kāda ir uh, citiem nostāja šajos jautājumos. Lieliski, nu saraksts šķiet tikai pagarinās un pagarinās. Sākumā pieteikušies runāt bija tikai divi deputāti. Groškungs, tālāk jūs. Paldies, priekšēdētāji. Es varētu pasvītrot to, ko minēja uh, jau iepriekšējā kolēģi, proti cenai ir jābūt vienam kritērijiem šajā kopējā kritēriju kopumā. Cenu, tātad lētāko cenu nedrīkst svītrot kā vienu no kritērijiem. Es vēlētos pieminēt divus aspektus. Pirmkārt, likumdošana attiecībā uz iepirkumu. Mums ir konkursu procedūras, mums ir kon konkurētspējīgais dialogs. Ja mēs paskatāmies, kāda ir situācija atsevišķās dalība valstīs, uh, tad ir jāatcerās, ka bieži vien ir ļoti grūti pieteikties uz konkursu kādā citā valstī. Un bieži vien ir vajadzīgi juristi, lai vispār saprastu, vai mm, līgumu, līgumu ņēmējs ir gatavs mm, ir, ir spējīgs piedalīties šādā konkursā. Tieši tāpēc vienmēr iestājos par vienkāršošanu. Nākamais, par ko es vēlējos runāt, um, slēptais protekcionisms, kas eksistē daudzās dalību valstīs. Uh, var piedāvāt savus pakalpojumus, bet beigās izrādās, ka e, konkrētā valstī šīs uzņēmējs nemaz nav atzīts. Ir jāatcerās, ka diplomi nevienmēr ir saskaņoti, un bieži vien ir jāpiedalās arī kādā tirzniecības kamerā, vai vēl kaut kas cits ir jāizpilda. Jā, protams, šis ziņojums ir pietiekami labs, rezultāti arī varētu būt labi, bet mums vajadzētu uh, domāt par profesionālajām aprindām dažādās dalībvalstīs, kas vēlas aizsargāt sev piedarīgos. Mums ir jāskatās, kas notiks vienotajā tirgū, kā jau minēja Aila Senderis kundze. Pēdējā piezīme. Jāskatās uz šiem līgumiem, kas tiek piešķirti vietējā vai reģionālā līmenī. Šis teorētiskais Eiropas konkurss bieži vien ir tāds ļoti attālināts, un cilvēki nemaz tajā nevar piedalīties, jo ir jāizpilda mm, ļoti daudz dokumentu, un līdz ar to šie konkursi nemaz nav efektīvi. Paldies! Un es pats arī pavisam īsi gribu komentēt šo situāciju, pirms aicinu uzstāties komisijas pārstāv. Manuprāt, runāt par publisko iepirkumu viens no galvenajiem elementiem ir cārskatāmība. Varu minēt daudz un dažādus piemērus, nu, teiksim, Japānā. Šeit Eiropā mēs pērkam Japāņu vilcienus, taču mums nav tiesība pārdot savus vilcienus Japānā. Kā tas tā var būt? Ja Japāna vēlas ieturēt šādu nostāju, tad mums nevajadzētu no viņiem iepirkt vilcienus. Bet tomēr šobrīd tas tā notiek. Man tas ārkārtīgi kaitina. Eiropas ražotāji cīnās šobrīd ar dažādām krīzes parādībām bet viņi nevar saņemt nevienu kontraktu Japānā. Turpretim Japāņiem gan ir tiesības piedalīties šajā iepirkuma procedūrā Eiropā. Tas pilnīgi nepareizi un to vajadzētu pārtraukt. Vēl kāds piemērs, kas man ļoti iemīļots, ko es pieminu. Ļoti cienu Franciju, protams, bet vai jūs esat redzējuši Francijā kādu publisko transportu līdzekli, kas nav ražots Francijā, piemēram, autobis, autobusu vai atkritumu savākšanas mašīnu, vilcienu vai to to var redzēt, kādu vilcienu vai kādu citu transporta līdzekli, kas nav ražots Francijā. Laikam jau gan nē. Es domāju, ka ir nepieciešama caurskatāmība, lai mēs varam izprast sekas un iemeslus. Vislētākais nevienmēr ir vislabākais. Protams, ir nepieciešams par ieguldītiem līdzekļiem saņemt pienācīgu atdevi, jā, jo tā ir nodokļu maksātāja nauda. Vienmēr jāskatās uz produktu un pakalpojumu kvalitāti. E, Maikls te pieminēja vienu nesenu piemēru. Diemžēl mēs bieži skatāmies pēc zemākā kopsaucēja zemāko piedāvājumu, viszemāko cenu. Un tas nevienmēr mums garantē kvalitatīvu pakalpojumu. Šeit nu mums ir jāatrod līdzsvarota pieeja. Komisija pārstāv Krakonu kungs. Aicināšu viņu izteikties tagad. Varbūt viņš man varēs pastāstīt, kāpēc mums jāimportē Japāņu vilcienu un mēs nevaram pārdot vilcienus Japānā. Lūdzu, paskaidrojiet to. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šiem atzinumiem. Paldies par debatēm gribu īsi aprakstīt mūsu nostāju attiecībā pret atzinumu, pēc tam mēģināšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas šeit izskanē ar jūsu atļauju. Komisija pilnībā piekrīt tam, ka viszināmākā cena nevienmēr ir labākais atlases kritērijs, taču, diemžēl, praksē šķiet ir ļoti grūti pilnībā izvairīties no šī kritērija jo ir ļoti daudz standartizētu iepirkumu, kas jāveic ikdienā. Uh, Un šī te jaunā mēst kritērija ieviešana nozīmētu ļoti lielu administratīvo slogu produktu izvēlē. Un tādēļ mēs uzskatām, ka šis mīst kritērijs būs galvenais kritērijs, bet viszemākās cenas kritērijs arī var tikt izmantots konkrētos specifiskos gadījumos, kad līgumslēdzēju mm, puses norāda to savā uh, līguma aprakstā. Ilgtspējīgs tenders vai konkurss. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti labi, ja visi konkursi tiktu izsludināti pamatojoties uz šo ilgtspējas pamatu. Taču mēs uzskatām, ka tas ir ļoti grūti izmērāms jēdziens, kas ir ilgtspējīgs finansiāli vai no vidas viedokļa vai no sociālo kriteriju viedokļa ilgtspējīgs. Uh, Es domā, mēs domājam, komisija domā, ka tas novestu pie ļoti lielas juridiskās nenoteiktības, ja mēs sāktu definēt šo ilgspēju katrā konkrētā gadījumā. Mēs uzskatām, ka definīcija, ja tā būs ļoti plaša, tad tā būs bīstama. Subsidaritāte, protams, ir ļoti svarīga publiskajā iepirkumā, jo procedūras dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas. Ar šo reformu mēs mēģinam pēc iespējas harmonizēt dažādus jēdzienus, piemēram, e, interešu konflikti, caurskatāmības noteikumi un tam līdzīgi. Tās ir tās lietas, kas ir radījušas problēmas ikdienas praksē ar valsts publisko iepirkumu. Ieviešot mm, definīcijas pamatus vai ietvaru šiem jēdzieniem. Uh, Eiropas līmenī. Mēs mēģinām pavērt tirgu gan ekonomiskā tirgus dalībniekiem, gan arī palīdzēt dažādām administratīvajām iestādēm valstīs. Ja šie jēdzieni netiktu harmonizēti nemaz Eiropas līmenī, tad uzņēmumiem būtu daudz sarežģītāk piekļūt citu dalību valstu tirgiem, jo tiem būtu jāpēta atsevišķīgās definīcijas un jāmēģina e, piemērot sava aktivitāte vai savu darbību konkrētās valstu definīcijām. Vēl kāds mazāk sīkāks komentārs par pasta pakalpojumiem un transporta regulu Mūsuprāt, atzinumā pieminētā pasta pakalpojuma direktīva nepiemin nekādas procedūras attiecībā uz publiskā iepirkuma noteikumiem. Šajā direktīvā ir noteikumi par to, kā piekļūt pasta pakalpojumiem, bet nav teikts, kādi noteikumi jāievēro tā, tiem uzņēmumiem, kas jau sniedz pasta pakalpojums. Tādēļ mēs uzskatām, ka šobrīd mums nav nepieciešams iekļaut atsauci uz šo regulu. To pašu runājot, ar, var teikt arī par transporta nozari. Ir atsevišķas regulas, kas jau ir spēkā, kurās ir atsauce uz šo direktīvu par publisko iepirkumu. Tādēļ vēl vienas atsauces iekļaušana varētu radīt lielāku sajukumu un sarežģītību visā sistēmā. Un tas, tā ir tāds, tas tāds tehnisks dabas komentārs. Par Japāņu vilcieniem, ko jūs jautājāt priekšsēdētāji. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs saprotam, ka šeit prima fēšie varētu tikt izmantots kā princips sarunas ar Japāņiem notika pirms direktīvas pieņemšanas. Šobrīd sarunas notiek PTO līmenī. Eiropas Savienība, cik es zinu, ir ieņēmusi atšķirīgu nostāju no tās, kāda ir citiem PTO dalībniekiem. Eiropas Savienība ir ļoti lielā mērā atvērusi savu tirgu un sagaida no sarunu partneriem, ka tie atbildēs ar to pašu. notiek PTO sarunas, un tieši tur varētu tikt izveidot vienlīdzīgi spēles noteikumi tirdzniecības dalībniekiem. Pamatu domu, ko es šeit varu pateikt, ka no paša sākuma dažādie tirgus dalībnieki tātad ieņēma atšķirīgas nostājas, un šobrīd sarunās šiem te dažādiem valstu pārstāvjiem vajadzētu vienoties par tādiem noteikumiem, lai uzņēmumiem no dažādām valstīm būtu līdzīgas iespējas iekļūt uh, partnervalsts tirgū. Tas nozīmē, ka arī mums būtu piekļuva Japānas tirgumu tikpat lielā mērā, kā Japāņi to saņem šobrīd Eiropas Savienībā. Paldies! Lichtenbergers kundze, vārds jums. Jā, einige antworten zu auf. Jā, dažas atbildes uz jautājumiem, kas eh, šeit parādījās. Un pēc tam pārējot, tad mēs apspriedīsim sarunās par eh, grozījumiem. Šeit nav runa par to, ka mēs cēnu izslēgsim kā vienu no kritērijiem. To es vēlētos skaidri pateikt. Taču um, šo kritēriju cēna celt pāri visam noteikti nebūtu pareizi. Tas noteikti veicinātu dempinga piedāvājumus, kas, protams, radītu beigās dažādas papildu izmaksas jo šeit parādītos kādi, eh, kādi slēpti nosacījumi, vai arī rastos eh, problēmas ar eh, līguma uzņēmumiem atrašanu. Protams, lētākā cena katrai pašvaldībai vai katram publiskā iepirkuma piešķīrējam ir ļoti svarīgs kritērijs, taču nedrīkstētu būt tā, ka ar lētākā piedāvātāja uh, principa palīdzību tiek izslēgti kvalitatīvi līguma uzņēmēji, kas varētu nodrošināt visu kritēriju izpildi. Tātad saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ir kaut kas cits, tas nav tas pats, kas lētākās cenas kritērijs. Šim saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam nākotnē noteikti vajadzētu ņemt virsroku pār lētāko cenu. Ir jāatcerās, ka mums bija lieta Eiropas kopienu tiesā, uh, kur mēs spriedām par to, ka varētu ieviest eh, godīgās tirdzniecības principu, ja tas nav diskriminējošs. Piemēram, ja mēs nevis dodam priekšroku konkrētam zīmolam, bet gan konkrētam principam. Tieši tāpēc eh, šīm iepirkuma procedūrām ir jābūt pietiekami skaidrām, lai visi uzņēmēji varētu tās saprast. Kā jau Groškungs teica, jā, protams, pastāv šāda prakse, ka uh, Uh, iepirkuma piešķīrēji mm, cenšas uh, dot priekšroku konkrētajiem uzņēmējiem ar kritēriju palīdzību. Tas nebija mans mērķis. Taču šie kritēriji, kas ir visiem skaidri zināmi, nevar uh, būt pielāgoti konkrētam uzņēmējam. Piemēram, mazi un vidēji uzņēmēji arī šeit tiek iekļauti, arī tiem ir iespējas piedalīties. To visu varētu darīt ar procedūras palīdzību un arī ar ilgtspējīgumu kritēriju palīdzību. Tagad atgriezīšos pie tā, ko minēja komisijas pārstāvis. Es atvainojos, es tiešām vēlos skaidri paust savu viedokli. Bieži vien uh, ja mēs sakām, ka grūti definējamas lietas mēs uzreiz automātiski izlieksim, tad mēs eh, beigās paliksim tikai un vienīgi ar lētākās cenas kritēriju, kas nesīs daudz ļoti negatīvu seku. Mums ir jāatcerās par principu piemērošanu, par to, kas ir jau noticis pagātnē. Tas, ka ir grūti definēt kritērijus, nenozīmē to, ka uh, Eh, mums šie kriteriji ir jāizslēdz. Mums būs jāpapūlās un tie būs jādefinē, bet tie nedrīkstēs būt diskriminējoši. Mēs nedrīkstam ar kritēriju palīdzību uzreiz dot priekšroku kādam uzņēmējam. Bieži vien Eiropā esam ar to saskārušies. Priekšsēdētāji, jūs runājāt par to, ka mēs neredzam daudz ražojumu no citām valstīm, konkrētās Eiropas valstīs. Šeit nav runa tikai par Franciju. Nu, te noteikti ir runa par nepareizi piemērotiem kritērijiem. Acīm redzot, šie kritēriji nav bijuši pietiekami labi definēti. Līdz ar to daudzi piedāvātāji nav varējuši piedalīties šajos konkursos. Vēl, ko es vēlējos pieminēt, jā, protams, eh, šīs problēmas ar to, ka eh, publiskajā iepirkumā netiek eh, piešķirts pietiekami daudz līgumu. Kā mēs eh, varētu nodrošināt, lai mazie un vidējie uzņēmēji arī varētu piedalīties šajos procesos? Ir jāatcerās, ka ir tādi gadījumi, kad uzņēmēji mm, saskarās ar problēmām apakš uzņēmēju dēļ. Arī šeit mums vajadzētu domāt par to, ka vajag jau iepriekš definēt kritērijus par to, ka šie apakš uzņēmēji arī uh, būs pietiekami cauradzami, ik viens zinās, uh, kas tad īsti pilda konkrēto līgumu. Par tādiem kritērijiem kā iespējīgums, es gribētu teikt, ka ja mēs izslēgsim visu, ko nevar pietiekami labi definēt, tad mums vajadzēs atteikties no 80% Eiropas Savienības tiesību aktu. Domāju, ka beigās tas noteikti būs diezgan sarežģīti. Es domāju, ka mums vajadzētu konkrētus kritērijus pietiekami labi definēt. Es ceru, ka mums tas izdosies, esmu pietiekami liela optimiste. Mēs, protams, nevaram atteikties no visa, kas ir mm, pats lētākais. Tas, manuprāt, ir problemātiski. Uh, ir jāatcerās, ka mums ir jāskatās ilgtermiņā, tieši tāpat kā esam darījuši agrāk. Man ir liels prieks par šīm debatēm. Es redzu, ka intereses ir ļoti daudz, un es ceru, ka mums beigās izdosies eh, izveidot tādu dokumentu, par kuru vairākums būs par. Paldies, Eva. Grozījums var iesniegt līdz 18. jūlijam. Mūsu komitejā balsosim 6. septembrī. IMCO balsos 10. oktobrī, un šobrīd domājam, ka ziņojumi nonāks plenārsēdē aprīlī. Taču jums jāpaturprātā galvenokārt 18. jūlijas, kas ir termiņš grozījuma iesniegšana. Tagad mums varētu būt 7-8 minūšu pārtraukums, kamēr ierodas Kīpras ministrs. Lielas paldies par to, eh, ka jūs piedalījāties debatēs, turklāt iekļāvāties laikā. Paldies! Okay, colleagues. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa ar Kipras komunikāciju un būvdarbu ministru Florencu kungu. Labrīt, ministri! Man liels prieks jūs sveikt Eiropas parlamentā. Esmu pārliecināts, ka deputāti ar lielu interesi klausīsies jūsu stāstījumā par to, ko plāno darīt Kipras prezidentūra. Es zinu, ka neformālā padomas sēde notiks nākamnedēļ. Diemžēl neviens no mums nevarēs ierasties uz šo sēdi, taču ministru kungs es ļoti ceru, ka varēšu piedalīties aviācijas konferencē, ko jūs organizējat Kiprā oktobrī. Es pārstāvēšu tajā parlamentu. Es ļoti atvainojos par to, ka nebūsim klāt nākamnedēļ neformālajā padomē. Uh, Bet ar prieku gadīsim oktobri, kad dosimies uz skaisto Kipras salu. Un tagad aicināšu ministru kungs jūs izteikties. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Labrīt! Priekšsēdētāji gribētu jums pateikties par šiem siltajiem apsveikumu vārdiem. Godātais transporta un turismu komitejas priekšsēdētāji, godātie priekšsēdētāji vietnieki, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir ļoti liels gods un prieks piedalīties jūsu komitejas sēdē un vispār ierasties Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir viens no svarīgākajiem Eiropas arhitektūras pīlāriem. Tieši šeit demokrātijas principi izpaužas visskaidrāk. Es gribētu jums pateikties par iespēju ierasties jūsu komitejā un iepazīstināt jūs ar Kipras prezidentūras prioritātēm un mērķiem transporta sektorā. Es vēlos uzklausīt arī jūsu sakāmo. Es uzskatu tikai pateicoties dialogam un savstarpējai sapratnei, tāpat arī savstarpējai uzticībai. Mēs varēsim veidot tādas politikas un tiesību aktus, kas veidos labāku Eiropu, tādu Eiropu, kas atbildīs mūsu pilsoņu cerībām un gaidām. Bieži tiek atkārtots, ka transporta sektors ir tas, kas veido Eiropas ekonomikas mugurkaulu. Transportam ir jābūt dzīvot spējīgam, sistēmai transportā ir jābūt efektīvai, mūsdienīgai, tādai, kas izmanto ļoti labi attīstītu infrastruktūru. Tas palīdzēs attīstīties visiem Eiropas uzņēmumiem. Tas arī palīdzēs nodrošināt mobilitāti pilsoņiem. Tas dos savu ieguldījumu izaugsmas potenciāla sasniegšanā Eiropas ekonomikā. Un tādēļ Transeiropas tīklu tālākā attīstība un integrācija mums noteikti ir prioritāte. Šie transporta tīkli var labi atbalstīt sociālo, teritoriālo, ekonomisko kohēziju Eiropā starp visiem tās reģioniem. Šajā kontekstā gribu minēt sarunas par Connecting Europe Facility kas būs viena no Kipras prezidentūras prioritātēm. Pagājušo nedēļu Strasbūrā, Eiropas parlamenta plenāra sesijas laikā, Eiropas parlamenta prezidents, Eiropas komisijas prezidents un Kipras republikas prezidents nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā viņi solīja sadarboties pēc iespējas ciešāk visā prezidentūras garumā. Sadarbības kopīgais mērķis ir pieņemt ambiciozu daudzgadu daudz finanšu schēmu. Pietiekami lielu schēmu, kas varētu tikt izmantot ekonomiskās izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā. Connecting Europe Facility ir ļoti būtisks fonds, būtisks pīlārs šajā daudzgadu finanšu schēmā. Mēs sadarbosimies ar Eiropas parlamentu pēc iespējas konstruktīvāk, lai radītu priekšnoteikumus, kas tālāk mums ļautu panākt vienošanos par šiem jautājumiem. Šī vienošanās ņems vērā visus citus finanšu schēmas parametrus. Tāpat Kipras prezidentūra vēlas pārskatīt vadlīnijas Trans-Eiropas satiksmes tīkliem jo tas ir pamatu pamats šim fondam Connecting Europe Facility. Izstrādājot šo tīklu, mēs mēģināsim atrisināt jaunos izaicinājumus, ar kuriem sastopas transporta sektors, un arī sasniegt tos mērķus, kas minēti stratēģijā Eiropa 2020. Kipras prezidentūra veltīs īpašu uzmanību starpsavienojumu izveidošanai starp transporta sistēmām. Mēs vēlamies, lai tīkls darbotos efektīvāk un ilgtspējīgāk. Tas būtu labs devums gan mūsu pilsoņiem, gan arī transporta nozars attīstībai Eiropā. Šajā tiesību akta priekšlikumā Dānijas prezidentūras laikā padomu pieņem vispārēju nostāju. Tās pieņemšanas gaitā izpaudās tas, ka dalību valstis ir atteikšos no savām šauru nacionālajām interesēm par labu Eiropas piedāvātajai papildus vērtībai, kas izpaudīsies efektīvu trans Eiropas tīklu izveidē. Kipras prezidentūra ir gatava cieši sadarboties ar transporta komiteju Eiropas parlamentā, lai radītu nepieciešamos priekšnoteikums galīgā lēmuma pieņemšanai šajā jomā. Jaunās, inovatīvās tehnoloģijas ir īpaši būtiskas mūsdienās. Šīs tehnoloģijas tiek aprakstītas gan Baltijā grāmatā, kas veltīta transporta politikai, gan arī Eiropas digitālajā darba kārtībā. Kipras prezidentūra organizē neformālu ministru tikšanos. Šī tikšanās notiks 16. un 17. jūlijā Nikosijā. Tajā tiksies transporta un telekomunikāciju ministri. Tiks runāts par digitālās tehnoloģijas lomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā transporta sektorā. Šajā iniciatīvā mēs ņemam vērā savstarpējo saistību starp centrālajām Eiropas politikām, kas ir digitālā darba kārtība un transporta politika. Tās ir cieši saistītas. Viens no galvenajiem šīs tikšanās reizes mērķiem ir atbalstīt jau iepriekš pieminētās politikas, optimālā veidā izmantojot visu to informāciju, kas ir pieejama, to piedāvājot publiskajam sektoram. Visam motorizētajam transportam būtu jāpiedāvā iespēja maksimāli attīstīties, piedāvājot intermodālā transporta iespējas. Mums ir jārada pareizais ietvers, kas palīdzēs pāriet uz jauno e-plānošanas ēru. E tā, lai cilvēki varētu pārvietoties visefektīvākajā iespējamā veidā no punkta A uz punktu B. 16. 17. jūlija rezult, eh, sēdes rezultāti tiks prezentēti nāk, šī gada oktobrī ITS savstarpējā eh, starptautiskajā konferencē. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sims Kallas piedalīsies šajā konferencē, jo viņš ir transporta komisārs, kura pārziņā ir arī digitālā darba kārtība. Mēs esam uzaicinājuši arī jūsu komitejas priekšsēdētāju un tāpat arī ITRI komitejas priekšsēdētāju piedalīties šajā konferencē. Mēs uzskatām Eiropas parlamenta dalību šajā konferencē ir absolūti nepieciešama. Mēs ļoti ceram, ka jūs eh, darīsiet mums godu ar savu klātbūtni. Tālāk, ja runājam par sauszemes transportu, tad Kipras prezidentūra darīs visu, ko varam, lai grozītu spēkā esošos tiesību aktus par tahogrāfiem. Tahogrāfu tiesību aktu grozīšana mūs, padarīs mūsu sistēmu uzticamāku, un tas ļaus arī cīnīties pret krāpšanu un samazinās birokrātijas apjomu esam gatavi ieguldīt lielu darbu, lai sasniegtu politisko vienošanos padomē oktobra padomas sēdē. Izmantosim visus kontaktus, kas mūsu rīcībā, arī tos, kas mums ir ar jūsu komiteju, lai radītu pareizos priekšnoteikumus šo tiesību aktu izstrādē. Jaunā tiesību akta iniciatīva par MOT, tehnisko kontrols noteikumu izstrādi traileriem un motorizētajiem transporta līdzekļiem. Šis tiesība akts tiks pieņemts šodien, šajā, šonedēļ Eiropas komisijā, un tad ar, tiem, ar šiem priekšlikumiem iepazīstināsim Eiropas parlamentu. Eiropas komisija mums, mūs jau ir iepazīstinājusi ar šo priekšlikumu pamatiem. Mēs esam pārliecināti, ka šis priekšlikums uzlabos drošību uz ceļiem, tāpat arī ļaus labāk sargāt apkārtējo vīdi un nodrošinās to, ka visi ceļu satiksmes līdzekļi Eiropas Savienībā no tehniskā viedokļa būs ļoti droši. Runa ir par trim tiesību aktiem. Oktobra padomē mēs nāksim klājā ar progresu ziņojumu par to, cik tālāk attīstīšies šie priekšlikumi. Iespējams, ka mēs izstrādāsim vispārējo pieeju vienam vai abiem priekšlikumiem, un šī pieeja tiks publiskota līdz decembra Eiropa padomē. Tas ir viens no veidiem, kā uzlabot drošību uz ceļiem. Īpaši svarīgi ir veicināt jauniešu drošību uz ceļiem. Kipras prezidentūras laikā notiks 4. Eiropas ceļu e, drošības diena. Tā notiks 25. jūlijā. Šī diena tiks veltīta tieši jauniešiem. Mēs aicināsim jauniešu organizācijas piedalīties īpašā seminārā. Tās būs jauniešu organizācijas no Eiropas Savienības dalību valstīm un no mūsu kaimiņu valstīm. Uzaicināsim arī kompetentās iestādes no dalību valstīm. Šīs dienas organizēšanā mēs paturējām prātā to, ka vēlamies iesaistīt jauniešus Eiropas Savienības politiku izstrādē un pasākumu izstrādē. Mūsuprāt, tas veicinās ceļu drošību un samazinās mirstību no ceļu satiksmes negadījumiem. Diemžēl vairums šo negadījumu upuru ir tieši jaunieši. Tālāk par dzelzceļu transporta sektoru. Kiprā nav attīstīts dzelzceļa tīkls, un tomēr Kipras prezidentūra saprot, cik īpaši svarīgs ir šis transporta sektors. Tam ir būtiska loma transporta politikas izstrādē Eiropas Savienībā. Tādēļ padomas vārdā un it īpaši Dānijas prezidentūras vārdā es gribētu pateikties Eiropas parlamentu par konstruktīvo nostāju, tāpat arī elastību, ko parlaments parādīja, pārstrādājot pirmo tiesību aktu pakotni par dzelzceļu transportu. Tātad šo dzelzceļu pakotni. Kipras prezidentūra šobrīd gaida, kad Eiropas komisija nāks klajā ar ceturtās tiesību aktu pakotnes priekšlikumu. Tad, kad to saņemsim, notiks pirmā viedokļa apmaiņa padomē. Runājot par jūras transportu, pievērsīsim uzmanību tam, kā uzlabot dzīves un darba apstākļus jūrniekiem visās jūrniecības profesijās. Vēlamies, lai šie darbinieki strādā drošākos apstākļos un būtu atbildīgāki. Tanīpat laikā mēs vēlamies tādu jūrniecības sektoru, kas būtu attīstīties spējīgs un atbildīgs. Īpašu vērību pievērsīsim tam, kā tiek īstenot starptautiskās jūrniecības savienības konvencijas noteikumi mūsu tiesību aktos. It īpaši vērību pievērsīsim ostas valstīm un karoga valstīm, ja tās ir mūsu dalību valstis un kā tās īsteno dažādos noteikumus tiks pārstrādāta direktīva pār karoga valstu atbildību. Par šiem priekšlikumiem var teikt sekojošo padomas darba grupa jau ir pavirzījusies uz priekšu savā darbībā, vispārējā nostāja tiks izstrādāt līdz oktobrim. Mēs sadarbosimies ar jūsu komiteju, tāpat arī ar Emplu komiteju Eiropas parlamentā, izstrādājot pareizos priekšnoteikumus, lai tiktu panākt vienošanās pēc iespējas drīzāk šajā jautājumā. Bez tam, Kipras prezidentūra vēlas vismaz daļēju vispārējo nostāju panākt regulas projektā par daudzgadu finansējumu EMSA, Eiropas jūras drošības aģentūras darbībai. Mēs arī izstrādāsim noteikumus jūras piesārņojuma jautājumu regulējumu finansēšanai. Šis priekšlikums tiks izstrādāts līdz oktobrim. Kipras prezidentūra ir arī strateģiski nostāja ļoti svarīgā jautājumā, kas interesē jūsu komiteju. Proti, mēģināsim atsākt veidot integrēto jūrniecības politiku. Kipra ir valsts, kas atrodas uz salas un kam jūrniecība ir īpaši svarīga. Mēs saprotam, cik lielas iespējas piedāvā jūrniecības pasākumi Eiropas ekonomikai? Kāda jūrniecībai ir nozīme ilgspējīgā attīstībā? Ir jāizveido strateģiska pieeja visiem ar jūrniecību saistītiem jautājumiem. Mums jādomā ir arī par piekrastes reģioniem. Integrētā jūrniecības politika var kļūt par būtisku veidu, kā mēs veicinām ilgspējīgu ekonomiku, kā mēs atdzīvinām ekonomiku kopumā, kā mēs stiprinām kohēzijas starp dalību valstīm. Šī politika arī var palīdzēt sasniegt Eiropas 2020 mērķus. Integrētā jūrniecības politika ir viena no Kipras prezidentūras strateģiskajām prioritātēm. esam paredzējuši noturēt neformālu ministru konferenci Nikosijā 8. oktobrī. Šajā pasākumā piedalīsies Kipras Republikas prezidents Dimitrijos Kristofijos, tāpat arī Eiropas komisijas prezidents Barozu un kompetentā komisāra Damanaki. Šajā ministru konferencē plānojam no jauna aktivizēt integrēto jūrniecības politiku Eiropas Savienībā. Mēģināsim panākt to, lai konference nāktu klajā ar politisku paziņojumu, ko mēs sauksim par Nikosijas paziņojumu, kurā runa būs par nākotnes pasākumiem ar mērķi tālāk stiprināt jūrniecības politiku un tās novatoriskos aspektus. Kipras prezidentūra vēlas aicināt arī Eiropas parlamentu pārstāvis piedalīties šajā konferencē, jo jūsu nostāju un jūsu ieteikumi, mūsuprāt, būs ļoti noderīgi šīs iniciatīvas izstrādē. Pāriešu pie gaisa satiksmes. Gaisa transporta jomā Mēs vēlētos pilnībā ieviest tās augtos fabs, funkcionālos gaisa satiksmes blokus, kas palīdzēs izveidot vienoto Eiropas gaisa telpu. Tādēļ šis jautājums ir Kipras prezidentūras prioritāte. Šajā kontekstā esam paredzējuši organizēt augsta līmeņa aviācijas galotņu tikšanos. Tā notiks 11. un 12. oktobrī. Cieši sadarbosimies ar Eiropas komisiju un dalību valstīm. Šī pasākuma organizēšanā mēs vēlamies uzņemties katalizatoru lomu, lai stātos spēkā un tiktu īstenoti šie te gaisa telpas bloki. Uzskatām, ka pateicoties tiem, mūsu gaisa telpa tiks izmantot efektīvāk, un mēs varēsim atrisināt pieaugušo gaisa satiksmes plūsmu un pasažieru plūsmu. Kvalitātes un efektivitātes uzlabošana ir svarīga reģionālajās lidostās. Tas ir būtisks aspekts gaisa satiksmes politikas izstrādē. Mēs vēlamies turpināt sarunas ar Eiropas parlamentu par tiesību, jautājumā par tiesību aktiem, kas skar lidostu darbību Eiropā. Vēlamies, lai lidostu darbība uzlabotos, lai samazinātos trokšņa līmenis rajonā aplidostām un lai lidostu kapacitāte tiktu izmantot labāk nekā tas tiek darīts līdz šim. Runājot par gaisa satiksmi, Kipras prezidentūra pamatojas uz Eiropas komisijas paziņojumu. Mēs mēģināsim panākt to, lai padomas secinājumi par ārējo gaisa satiksmes politiku tiktu pieņemt mūsu prezidentūras laikā. Darīsim visu, ko varam, lai veiksmīgi pabeigtu šo tiesību aktu pakotnes izstrādāšanu. Ja tas neizdosies, tad vismaz mēģināsim pakotnes izstrādāšanu pavirzīt pietiekam tālu uz priekšu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešams cieši sadarboties prezidentūrai ar komisiju un ar dalību valstīm, un vēl svarīgāk sadarboties ar Eiropas parlamentu. Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti. Kīpra uzņemas prezidentūras pienākums pirmo reizi. Protams, ka tas ir milzīgs izaicinājums. Mēs pilnībā apzināmies to atbildības nastu, ko uzņemamies, un to, ar cik lielām grūtībām mums nāksies sastapties. Mēs esam gatavi ieguldīt lielu darbu, būt pieticīgi, rīkoties caurskatām, izturēties objektīvi. Tādēļ, ka mēs gribētu dot savu ieguldījumu šajā kopējā lietā, kas mums ir tik dārga un kuras mērķis ir padarīt Eiropu par labāku un veiksmīgāku reģionu. Mēs noteikti sadarbosimies ar Eiropas parlamentu, esmu jūsu rīcībā. Ja vien jums rastos kādas problēmas, esmu gatavs piedalīties kopīgo mērķu sasniegšanā, kas ir ilgspējīga attīstība un inovācijas Eiropas Savienības transporta politikā. Paldies par šo man piedāvāto iespēju iepazīstināt jūs ar Kipras prezidentūras prioritātēm un mērķiem. Esmu arī cilvēks, kas prot ieklausīties. Esmu gatavs uzklausīt jūs komentārus, jautājumus, jūs viedokļus. Un savu iespēju robežās mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Minister, thank you very much indeed. Liels paldies! Ministra kungs, paldies par šiem ievadvārdiem. Tālāk došu vārdu koordinatoriem vispirms. Un pēc tam vēl virkne cilvēku. Tikau kungs, Kumucakas kungs ir pieteicies uzstāties. Dodiet ziņu, lai mēs varam noteikt, cik ilgi varam atvēlēt jums laiku, bet vispirms tautas partijas vārdā Groša kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī padomas eh, priekšsēdētājiem par eh, viņa teikto. Es, protams, vēlētos vēlēt viņam daudz veiksmes īstenojot darba programmu. It īpaši es vēlētos eh, vēlēt eh, efektivitāti un arī novēlēt mazām valstīm nodrošināt pietiekami labus rezultātus. Tāpat arī es vēlētos paust mūsu atbalstu mm, tādiem jautājumiem kā vienotā Eiropas gaisa telpa un arī uh, FAPS funkcionālie gaisa telpas bloki. Ir ļoti svarīgi, lai jūs prezidentūras laikā šie dosie virzītos uz priekšu. Es jau iepriekš norādīju uz to, ka funkcionālie gaisa bloki ir izdevīgi gan saimnieciskā ziņā, gan ekonomikai, gan arī drošībai. Tieši tāpēc ir jāuzdod jautājums, kāpēc tik daudzas valstis nav spējīgas eh, šo lietu pietiekami labi īstenot. Uh, Protams, ir jāatcerās, ka šeit ir runa par likumdošanu, par to, kur padomu komisija un parlaments ir pieņēmuši tiesību aktus, bet, diemžēl, šo tiesību aktu īstenošana nerit uz priekšu bez aizķeršanās. Es gribētu aicināt, lai prezidentūra darītu visu iespējamo, lai šie tiesību akti, kas ir parakstīti, arī īstenotos. Te runa ne tikai par funkcionāliem gaisa blokiem, bet arī mm, par citām jomām. Uh, 2012. Mm, gada decembris, tas ir mm, attiecīgais laika termiņš FAB īstenošanai, un es ļoti labprāt tiktos ar jums mazliet vēlāk šī pusgada laikā, lai zinātu, kā virzās uz priekšu šo tiesību aktu īstenošana. Ir jāatcerās, ka arī autoceļu jomā mēs esam um, panākuši ļoti daudz attiecībā uz tahogrāfiem. Tāpat arī es gribētu teikt, ka kuģniecībā ir vajadzīga integrēta politika, bet tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī sociālie aspekti. Vēlētos norādīt uz to, ka šeit parlamentā mēs ņemam vērā ne tikai tahogrāfu tehniskos um, jautājumus, bet mēs labprāt um, apspriežamies arī par sociālajiem jautājumiem ar padomu un ar komisiju. Uh, ir jāatcerās, ka mūsu mērķis ir nodrošināt labāku autotransportu nākotnē. Mums ir jādomā arī par transporta jomu visā Eiropas Savienībā, kurā ir jānodrošina arī sociālie kritēriji. Arī drošība spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Mana ko, mans Mans kolēģis Koks ir sagatavojis ļoti interesantu ziņojumu. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Uh, Mēs ļoti bieži atkārtojam to, ka mēs vēlamies samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un cietušo skaitu, bet mums ir vajadzīgi konkrēti soļi. Protams, mums ir vajadzīga labā grība, bet eh, ir jāpauž arī um, konkrēta rīcība. Kādu konkrētu rīcību mēs vēlamies redzēt? Ļoti liels dokuments, pie kura mēs strādājam jau vairākus mēnešus ir Transeiropas tīkli no vienas puses, un no otras puses eh, Transeiropas tīklu finansējums. Protams, tas ir saistīts arī ar vidējā termiņa finanšu ietveru. Vēl kāds jautājums. Vai jūs eh, šo jēdzienu Transeiropas tīkli virzīsiet uz priekšu tādā pašā veidā, kā ir ieteikusi komisija? Uh, Pēc pirmās viedokļu apmaiņas parlamentā mēs arī paudām savu nostāju, vai jūs to ņemsiet vērā. Tāpat arī finansējums. Šis instruments eh, Connecting Europe, eh, manuprāt, tas ir tāds ļoti interesants jaunais instruments. Vai jūs eh, to izmantosiet tieši tādā pašā veidā, kāds, pašlaik, kāds ir pašlaik paredzēts, proti ar e, paredzētajiem, paredzētajām summām. Tas būtu viss. Sociāldemokrātu vārdā Elka Drāvī. Dodu uh, koordinatoriem četras minūtes laika. Paldies priekšādātājiem. Paldies ministra kungam, paldies par jūsu ievedvārdiem. Gadāmie mēneši pilnīgi noteikti būs ārkārtīgi interesanti, jo paredzēt daudz svarīgi dokumenti, kas šobrīd tiek skatīti. Šiem dokumentiem vēl priekšā eh, paredzams darbs, bet ir arī tādi dokumenti, par kuriem lēmums ir jau pieņems pirms kāda brīža, un tie būtu beidzot jāsāk īstenot. Un te konkrētāk runā tieši par vienot, vienoto gaisa telpu. Kā arī par FAB bloku īstenošanu, kam jātiep, jātop noslēgtam līdz šī gada decembrim. Lēmumi te ir jau pieņemti, mēs visi ļoti labi zinām. Uh, ka izaicinājums, tā problēma lielākoties būs tieši e, īstenošanā, un tā radīsies daudzās un dažādās Eiropas valstīs. Tāpēc jāpārliecinās, ka panākumi tiek gūti arī padomē, ka, jo tieši, protams, padomē iespējams daudz ko risināt. Un ši, ir daudz priekšrocības, ko vienotā gaisa telpa nesīs gan civilās aviācijas sektoram, pasažieriem, videi un tā tālāk. Uh, noteiktais termiņš, ja tas netiks ievērots, eh, radīs problēmas. Mums jāveido daudz saistošāki nolīgumi, citādi panākums gūt neizdosies. Tāpēc gribētu dzirdēt no jums apņemšanos par šo tiesību aktu īstenošanu. Par cita veida tiesību aktiem runājot, jā, vairākus uzskat par svarīgiem. Pirmkārt, aviācijas dokumentu pakotni, par to svarīgi turpināt sarunas. Mēs arī pie tā turpināsim darbu un patiešām ceram, ka pavisam drīz mums izdosies šeit sasniegt rezultātus. Digitālie takogrāfi. Nu, šis jautājums izklausās tehnisks pēc sava rakstura, bet faktiski tas nav tikai tehnisks gan. Tas ir projekts, kas ārkārtīgi svarīgs visam ceļu satiksmes sektoram jo jaunās tehnoloģijas padara iespējam ļoti daudz, ko, piemēram, tās ļauj uzlabot pārraudzību un kontroli, un tas ir svarīgi, atceroties, ka e, joprojām šeit ir ne, vairāk sociālie aspekti un konkurence šai sektorā, un tāpēc e, ir jākontrolē, vai visi ievēro šos noteikumus vienādā veidā. Nevēlamies, lai konkurence būtu negodīga. Vēl viens svarīgs dokuments, tiesību akts, par ko pie kā jāstrādā ir TNT projekti, protams, jeb transpo, Eiropas, eh, Transeiropas transporta eh, projekti, kas paredzēta Eiropai. Tāpat arī ļoti svarīgi strādāt pie nosacījumiem, kas tiek pie, iekļauti līdzekļu piešķiršanas noteikumos. Un negribētu arī šeit jums vaicāt, cik lielā mērā ir turpinājušās diskusijas ar jūsu kolēģiem par šiem nosacījumiem, jo, protams, ka te būs ļoti svarīgi arī budžeta aspekti. Būtu ārkārtīgi žēl, ja mēs tik daudz strādājot pie jauniem transporta infrastruktūras projektiem un kartēm, pavadīsim, bet tāpat laikā līdzekļi pēc tam nebūs, lai šos jaunās kartes attiecīgi īstenotu dzīvē. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi nodrošināt atbilstīgus līdzekļus projektu īstenošanai. Nu, vēl tādu pāris vispārīgāku komentāru. Par transporta sektoru budžetu kopumā runājot, mēs, protams, ceram, ka tiks nodrošināta pietiekama līdzekļa no padomas puses, lai transporta projektus īstenotu. Un visbeidzot, jūras transports un jūras, e, jūras drošības aģentūra. Darbs šeit jau gandrīz noslēdzies, un plāns ir novembrī šogad e, to noslēgt pilnībā un tad būsim gūši panākums aģentūras jautājumā, vai ne tā? Tas bija viss, ko vēlējos teikt, un noslēgumā vēl gribu teikt, ka ļoti vēlamies turpināt sadarbību ar jums un ar nepacietību gaidām tieši to arī darīt. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Alda grupas vārdā Maisners kundze. Jā. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī ministram! Es, es sēžu šeit. Liels paldies, ka ieradāties un prezentējāt savas prioritātes. Uh, Un pēc tā, ko jūs teicāt, eh, tad eh, esmu, mm, varu justies visnotaļ pārliecināta par to, ko eh, Kīpras prezidentūra vēlas darīt. Mūsu salīdzinoši nelielā politiskā grupa arī devās uz Kīpru un tikās ar jūsu prezidentūras pārstāvjiem. Diemžēl ar jums personīgi netikos, bet noteikti, ka mums vēl būs šāda iespēja. Man ir liels prieks, ka jūs pievēršat lielu uzmanību vidējam un ilgtermiņa finanšu plānam un arī Uh, Connecting Europe instrumentam. Arī parlamentam tās liekas prioritātes, mēs arī atbalstām komisijas prieslikumu, mēs saprotam, ka tas mums ir vajadzīgs. Mums nav vajadzīgs tikai tāds visai Eiropas tīkls ar, ar vadlīnijām, kur jūs runājāt par šiem dažādajiem tīkliem un tīklu samesklojumiem, bet mums ir vajadzīgs arī finansējums. Tieši tāpēc arī mūsu politiskā grupa iestājas par to, ka mums ir jāpaliek spēcīgiem, pat ja citas dalībvalstis varbūt samazina E, finansējumu. Tāpat arī man liekas ļoti būtiski tas, ka šogad arī nākamajā gadā mums ir pilotposms e, projektu obligācijām. Tieši tāpēc es gribētu aicināt e, gan parlamentu, gan komisiju, gan arī padomi mm, nodrošināt, lai šie projekti izdotos, lai tie parādītu, ka tie funkcionē un lai vidējā termiņā finansējuma plānā varētu tikt eh, piešķirts vairāk līdzekļu, lai Eiropas investīciju banka to novērtētu. Jūs arī runājāt par inteliģentajām satiksmes sistēmām. Tās noteikti nodrošinās eh, drošākus ceļus un arī veicinās to, ka eh, vīdes piesārņojums samazināsies. Jūs runājāt arī par digitālajiem tahogrāfiem. Tas būtu jauninājums Uh, vieglo automašīnu satiksmē, tas mums noteikti ir vajadzīgs. Jūs runājāt arī par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem būtu jānoņem sloks. Nu, kā mēs redzam pēc sarunām, tad uh, šīs svaras, šie svara samazinājumi arī noteikti ir jāņem vērā. Šeit ir jāparedz ne tikai paplašināšanas iespējas dalību valstīm, uh, ir jādomā arī par eh, jomām, kur tahogrāfi iespējams nav vajadzīgi. Mums noteikti nāksies vēl diskutēt par šo jautājumu. Vienotā Eiropas gaisa telpa, tāpat kā mani kolēģi, varu teikt, ka tā mums ir vajadzīga. Mēs zinām, ka līdz šī gada beigām tas noteikti netiks pabeigts. Mēs zinām, ka Vācija un Francija ir tāds centrālais funkcionālais gaisa telpas bloks. Nu, žēl, ka mēs netiekam tālāk. Uh, Vācijas valdībai mums vienmēr nākas atkārtot, ka ir ļoti svarīgi mazliet piekāpties, jo pretējā gadījumā mēs neiegūsim šīs vienotās Eiropas debesis, un mums izgāzīsies ļoti svarīgs projekts, tas būs slikti gan vidē, gan arī visām valstīm. Pēdējais punkts. Man tas ir ļoti tūs sirdī, tad tā ir kuģniecība. Jūs runājāt par um, jūrnieku apmācību. Es domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par jūras profesiju pievilcīgumu, jo šeit ir ļoti liels uh, pieprasījums. Tāpat arī mums ir jādomā par jūru piesārņojumu. Tā ir viena no svarīgākajām prioritātēm, ko atbalsta arī parlaments. Pēdējais Es apsveicu to, ka Kīpre ir ieguvusi prezidentūru, jo tā vēlas eh, centrālajā vietā tagad likt integrēt jūras politiku. Kā jūs zināt, esmu referente parlamentā par šo tematu. Esmu absolūti pārliecināta, ka šis temats nākotnē ir ļoti būtisks un ka pašlaik tas tiek pārāk zem novērtēts. Mums ir jādomā par resursu efektīvu izmantošanu tā, lai uh, nākamās paaudzes arī varētu no tā gūt labumu. Man ir liels prieks, ka jūs to virzīsiet uz priekšu. Varu apgalvot, ka pārliecināta parlaments jūs noteikti atbalstīs. Paldies. Paldies tagad Kramerkungs zaļo grupas vārdā. Liels paldies eh, par eh, jūsu teikto, un es varu teikt, ka arī zaļo politiskā grupa eh, vēl jums daudz veiksmes mm, padomas prezidentūrā. Mēs noteikti priecāsimies par sadarbību ar jums. Jūs pieminējāt Transeiropas tīklus, ir jāsaka, ka Eiropas dzelzceļa telpa Eiropas Savienībā ir prioritāte jau 30-40 gadus, bet šķiet, ka uh, vislielākās problēmas rodas tieši uz robežām. Mēs nevaram šeit nodrošināt Eiropas pievienoto vērtību. Es gribētu jūs aicināt padomāt par to, kāpēc tas tā notiek. Varbūt uh, vajadzētu piešķirt prioritāti tieši pārobežu projektiem, nevis lielākajiem dzelzceļa projektiem. Tas nozīmē, ka dzelzceļa uh, joma varētu attīstīties. Piemēram, starp Berlīnu un Štetinu pietrūkst 30 kilometriem naudas elektrifikācijai. Tas noteikti ir jāmaina. Mums ir jānodrošina lielāks finansējums m, mm, robežu projektiem, nevis lielajiem projektiem. Otrs punkts, kas man ļoti patika - drošība uz ceļiem. It īpaši ir runa par jauniešiem. Šeit ir ļoti daudz negadījumu. Nesen pieņēmām koha ziņojumu parlamentām, kur ir runa par autoceļu drošību. Parlaments ar lielu vairākumu izteicās par uh, to, ka eh, apdzīvotās vietās ir eh, jāievieš 30 km ātruma ierobežojums. Ja ir jāatcerās, ka šeit parādās eh, ļoti lielas atšķirības attiecībā uz negadījumiem, kas rodas, ja automašīna brauc uz 50 km un kas rodas pie 30 km ātruma. Es gribētu zināt, vai jūs atbalstat šādu, lai, šādu ātruma ierobežojumu mm, ieviešanu apdzīvotās vietās. Uh, Dzelzceļa pakete, ceturtā eh, dzelzceļa pakete, darbojos parlamentā jau septīto gadu, un, protams, komisija ir teikusi, ka līdz gada beigām tā dos savu priekšlikumu. Izturos visnotaļ skeptiski uz tādiem izteikumiem. Protams, es vienmēr mm, gribētu būt arī optimists, un es arī ceru, ka mums izdosies strādāt pie šīs dzelzceļa paketes. Ja runa par jūrniecību, jā, protams, darba apstākļi jūrniekiem ir jāuzlabo, mums ir jādomā arī par karoga valstu atbildību. Jūs runājāt arī par jū, drošību uz jūras. Uh, kas man šeit pietrūka jūs teiktajāt, tie bija izmeši. E, jūras transports ir videi draudzīgs, bet izmeši ir jāsamazina. Jūs noteikti zināt, ka m, mm, Kiprā lielie kuģi rada daudz vairāk problēmu attiecībā uz piesārņojumu pilsētās nekā autotransports. Gaisa transports. Jūs teicāt, ka apjomi pieaug. Nu, protams, eh, to nedod, eh, tas nenāk no dieva. Vakardien mēs runājām par to, ka nodokļu maksātāji nodrošina 30 miljārdus eiro eh, gaisa satiksmē, jo netiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis un tiek, netiek maksāti arī uh, izmešu nodokļi. Mums ir vajadzīgas godīgas izmaksas un arī godīga tirgus ekonomika šajā jomā. Mums vajadzētu paskatīties, kāpēc ir šādas cenas. Mums ir jāatcerās arī par negodīgajiem kritērijiem, kas šeit valda. Mums ir ļoti daudz dažādu vidas uh, problēmu, mums vajadzētu domāt, kas tad gūst labumu no šīs lētās avio satiksmes. Visumā es domāju, ka Eiropā mums vajadzētu ieviest konkrētus noteikumus. Jebkurā gadījumā es vēlu jums veiksmes šajā pirmajā prezidentūrā. Paldies un visbeidzot Fosters kundze no EKR grupas. Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī jums, ministra kungs, ka ieradāties mūs satikt jau lūk, tik ātri pēc prezidentūras sākuma. Mēs EKR grupā atzinīgi mērtējam to, šos komentārus, ko jūs izteicāt. Domājam, ka jūs esat labi pastrādājis pie visu šī sektoru konsolidēšanas un skaidrs ir pateicis, kādas ir jūsu prioritātes. Protams, ļoti svarīgi, lai jūs turpinat strādāt pie šī Connecting Europe instrumenta, ne tikai tāpēc, ka esat uh, nācija, kas dzīvo salas. Mēs arī ja dzīvojam uz salas, varbūt nedaudz lielākas salas, bet tomēr salas, un tāpēc uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs biznesam, industrijai vienalga, vai šeit runājam par turismu sektoru vai kaut kur citur. Ir ļoti svarīgi visi šie starpsavienojumi, un nu, mēs domājam, ka tieši ar kuģniecības navācijas sektoru tas būtu nodrošināms. Turklāt atzinīgi vērtēja arī faktu, ka jūs kopā ar komisijas komisāriem un mūsu priekšādātāji apmeklēsiet šo pasaules kongresu, kas gaidāms viedo transporta sistēmu jomā. Domāju, ka tā ir ļoti laba doma un konstruktīvs veids, kā rīkoties. Svarīgi, ka jūs pārliecināties par to, ka arī parlaments iesaistās darbā pie da digitālās darba kārtības un tā tālāk. Nu, tā tad redzu, ka, lūk, jūs patiešām jau esat uzsācis darbu lielā tempā un vēlties panākt to, ka jūs klātbūtne tiek pamanīta. Par jūrniecības hektoru runājot. Arī šajā kontekstā atzinīgi vērtēju jūsu komentārus, tikai man pavisam neliels varbūt tāds iebildums šajā saistībā, protams, neņemot vērā Emplu komitejas um, Eh, darbu. Mēs dažreiz to saucam nevis, to, nevis par nodarbinātības komiteju, bet par nenodarbinātības komiteju. Un nereti uh, Jāsaka, ka jāatceras, ka, protams, visās, visās nozarēs strādājošiem jāsaņem atbilstīga attieksme, bet mēs zinām, ka jūrniecības un citos sektorās ir jānodrošina zinām elastība, un, piemēram, jautājums par karogu valstīm arī ir svarīgs. Valstīm jāuzņems atbildība par saviem darbiniekiem, bet jāsaka, mums jārīkos ļoti uzmanīgi, jo nevēlamies, lai šie kuģi tiktu pārreģistrēti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, un lai darbā tiktu pieņemti tikai trešo valstu darbinieki un jūrnieki, kā rezultātā viss šis jautājums būtu ārpus mūsu kontrolas. Tāpēc mums mums jābūt uzmanīgiem. Un to es saku kā, kā tādu, kas nāk no valsts, kur kuģniecība ir ārkārtīgi nozīmīga. Turklāt esmu, protams, pārliecināta, ka diskusijas būs ļoti veiksmīgas, veiksmīgas arī kuģniecības e, konferencē 8. oktobrī Kiprā. Domāju, ka tur būs ārkārtīgi daudz interesants informācijas. Esam nobažījušies par nolīgumu, par selfa. Ne tikai tāpēc, ka mēs esam Eiropas ziemeļdaļā, daļā mums ir bažas par mūsu nozaru šai kontekstā, un domāju, ka tas arī ir viss. Te runājam gan par tehnoloģijas jautājumiem, un pastāv problēmas arī ar Ziemeļa Eiropas valstīm, Skandināvijas valstīm par to, cik tālu tās šobrīd ir nonākuši šai jomā. Es domāju, šis jautājums vēl jāskat. Kas attiec uz aviācijas jautājumu, tad te ir divas jomas, divas uh, jomas, ko jūs pieminējāt, jā, ga gaisa satiksmes transporta gaismas satiksmes tiesība akti, tā ir viena, lūk, eh, strādājam, piemēram, pie trokšņa samazināšanas direktīvas un tā tālāk, tā ir arī zemes pakalpojumi. Uh, jāsaka, šai kontekstā no mūsu viedokļa nebija daudz, kas, kas būtu jāmaina. Protams, jāuzlabo pārskatāmība atsevišķās jomās uh, un tā tālāk, bet nedrīkstam aizmirst, ka esam taču globāli tir, tirniecības partneri un mums jāņem vērā arī notikumi pasaulē. Es domāju, ka mums pavisam tā uzmanīgi jārīkojas. Un visbeidzot, priekšsēdētāji vēlējos vēl komentēt arī vienoto gaisa telpu. Šorīt nobalsojam par šo ziņojumu. Mēs bija referenčiem ziņojumam. Ko cenšamies šai komitejai darīt? Vēlamies atkal dot grūdienu šai koncepcijai, jo te, protams, runājam par FAB un ir, ir atzīts, ka lielākā daļā Eiropas Savienībā vēl nevar nodrošināt šo saistību izpildu. Tikai Lielbritānija, Īrija, Dānija un Ziemeļskandināvijas valstis ir vienojušās par FABS. Uh, Un līdz ar to, nu, darbs jums priekšā diezgan sarežģīts. Dalībvalsts viss izteica apņemšanos īstenot vienoto gaisa telpu pirms daudziem gadiem, un te nerunājam tikai un vienīgi par FAB, jeb šiem funkcionālajiem gaisa telpas blokiem, runājam arī par SESAR, par tehnoloģijām, zemes pakalpojumos un virkni citiem aspektiem, kas ļauj uzlabot uzņēmumiem darbību. Te runājam par ļoti daudz darba vietām, kas varētu tikt radīts. Tāpat tehnoloģijas varētu pār, pārdot, tās būtu savietojamas ar citām tehnoloģijām, runājam par globālu konkurenci un par to, ka beigu beigās labumu būs patērētāji, protams, arī degvielcenas varētu samazināt. Tātad tā ir milzīga kopēja dokumentu pakotne un priecājos, ka par to notiks diskusijas augstā līmeņa samitā 11. un 12. oktobrī. Un, protams, ka pati tīri personīgi esmu šajā visā ieinteresēta. Esmu tikušies gan ar ražotājiem, avios eh, pārvadātājiem un tā tālāk. Esmu viņus visus nosēdinājusi pie viena galda tajā brīdī, kad strādāju pie šī ziņojuma. Un komiteja arī pilnībā atbalstīja eh, ziņojumu, par ko priecājos. Tāpēc liels paldies, ministra kungs, EKR grupas vārdā un vēl jums visu to labāko uh, darbā. Ceru, ka jums izdosies uh, darbs un mēs varēsim atbalstīt jūsu darba kārtību kopumā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk pieteikušies seši deputāti, kas vēlas izteikties. Došu katram divas minūtes un būšu ļoti strikts. Un pēc tam dosim 15 minūtes ministram, lai viņš atbildētu uz uzdotiem jautājumiem. Tātad katram 2 minūtes un vispirms Koka kungs. Jā, vielen dank, Herr Minister, für... Paldies, ministra kungs, par jūsu priekšlikumiem. Šķiet, ka autotransportu drošība ir jūsu prioritāte. Jūs to paudāt ļoti skaidri, neviena cita prezidentūra neizteicās tik skaidri. Jūs pieminējāt vairākus konkrētus posmus, um, konkrētus pasākumus. Arī parlamenta ziņojumā tie ir iekļauti. Man ļoti interesanti būs redzēt, kurus tieši jūs izvēlēsieties. Jūs runājāt, ka jūs vēlaties iesaistīt arī jauniešus. Šī uh, persona grupa ir visbiežāk iesaistīta ceļu satiksmes negadījumos. Priecājos, ka jūs pieminējāt digitālo tahogrāfu. Nedaudz pietrūka tas, ka uh, jūs mm, neteicāt to, ka nevar izvairīties pilnīgi no visiem negadījumiem. Tieši tāpēc mums nākotnē būtu jādomā par profesionālu medicīnisko palīdzību. Pagājuši nedēļ mēs pieņēmām institīvas ziņojumu e-zvans. Un eh, tas noteikti būs ļoti svarīgs nākotnē. Šeit ir jāiesaista gan komunikāciju ministri, gan arī mobilo uh, telefonu mm, tīklu apkalpotāji, tāpat arī ir jādomā par sadarbību starp dažādu valstu glābšanas dienestiem. Ceru, ka šo tematu jūs padarīsiet par jūsu prioritāti un tā varēs funkcionēt. Tikā, kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātais ministra kungs. Esmu ļoti priecīga dzirdēt, ka digitālā tahogrāfa jautājumi ir viena no prioritātēm jūsu prezidentūras laikā. Rīt notiks pirmā ēnu referentu tikšanās ar Kipras prezidentūru. Vai jūs varētu pastāstīt par laika grafiku? Kādu jūs to iedomājaties attiecībā uz digitālā takogrāfa jautājumiem? Paldies, Kumucakus kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, man liels prieks jūs šeit sveikt. Liels paldies par ļoti pamatīgo prezidentūras programmas izklāstu. Man ir tāds vispārīgāks komentārs. Tā programma, ko jūs šeit izklāstījāt, pamatojas uz Eiropas ideāliem. Šajā programmā visu laiku tiek runāts par Eiropas piedāvāto papildus vērtību. Tā nav programma, kurā parādītos ļoti spēcīgi nacionāli iekrāsota mērķi. Manuprāt, šī programma līdz ar to ir lieliska. Esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs mēģināsiet par to ievirs, kādu jūs piedāvājat TNT attīstībai nākotnē. Tas ir viens no ambiciozākajiem projektiem nākamajiem desmit gadiem, un nu, es esmu referents TNT jautājumos. TNT vadlīnijas ir cieši saistītas ar finansējumu problēmām. Uh, Un tas savukārt ir cieši saistīts ar sarunām par DFS, par budžetu kopumā. Ministra kungs, pastāstiet man par jūsu kabineta nostāju attiecībā pret budžetu. Varbūt jūsu kolēģi varētu būt ļoti piesardzīgi budžeta priekšlikumu izstrādē un viņi varētu domāt par transporta jautājumiem. TNT ir viens no sektoriem, kur mēs varētu izmantot novatoriskās projektu obligācijas. Mēs redzēsim, kā tās darbosies pilota stadijā. Mēs uh, eh, red, varēsim izdarīt secinājumus. Runājot par jūrniecības politiku, tad šeit šajā telpā sēž ļoti spēcīgs lobijs. Es savulaik biju referents finanšu regulas jautājumos. Mēs esam tāds lobijs, kas jūs atbalstīs jūrniecības lietās. Mēs palīdzēsim jums virzīt šos jautājumus. Jūs pilnīgi pareizi teicāt, ka jūs nākat no salas, kurai tuvu jūrniecība, Eiropas komisija, transporta komiteja un Eiropas parlaments kopumā ar rezolūcijas palīdzību jau ir izteikuši savu vēlmi atrisināt drausmīgo pirātismu jautājumu. Gribētu dzirdēt uh, to, ko Kipras prezidentūra darīs šajā jomā, kādu progresu tā vēlas panākt. Ar pirātismu sērgu tik tiešām reiz par visām reizēm vajadzētu tikt galā. Mums ir e, jādarbojas visiem kopā, mēs jūs atbalstīsim. Elka Drāvikungs. Arī es gribētu vēlēt Kipras prezidentūrai veiksmi, un mēs noteikti ar jums sadarbosimies. Man ir vairāk konkrēti jautājumi. Jūs runājāt par TNT un par Connecting Europe Facility, ka tās būšot jūsu galvenās prioritātes. Protams, ka būs e, sarunas par DFS, kuras jau ir sākušās. Ir vesela virkni delikāti jautājumi, kas arī ir uzlikt uz sarunu galda, nu, piemēram, alternatīvais finansējums un projektu obligācijas. Valstu viedokļi ir atšķirīgi par šiem jautājumiem. Dažas valstis vēlas atbalstīt šīs iniciatīvas, citas nē. Ko jūs domājat par pārbaudas fāzi, kas drīz sāksies? Otrs jautājums - 10 miljārdi eiro TNT un Connecting Europe Facilities, kas tiktu asignēti šiem te fondiem no kohēzijas fondiem. Kā mēs varam parūpēties par to, lai līdzekļi transporta sektorā tiktu efektīvi izmantot? Mans otrs jautājums arī ar to tieši saistīts. Pavisam nesen Eiropas revizijas palāta nāca klajā ar pārskatu pār kohēzijas fondu lietošanu jūras ostās Nevienmēr šie līdzekļi ir tikuši izmantoti vislabākajā iespējamā veidā. Kādas mācības mēs varam smelties un kādas secinājumus izdarīt par kohēzijas fondu izmantošanu TNT eh, projektiem nākotnē? Runājot par ostām, manuprāt, ir jāveic konkrēti pasākumi. Jūs runājāt par Limasolas deklarāciju, varbūt jūs varētu sīkāk to aprakstīt. Ajēlis Senders kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos arī izteikt vislabākos novēlējumus prezidentūrai Transports un pārvietošanās Eiropā kopumā ir ļoti sarežģīta joma. Un varbūt labākais veids, kā izprast šo transporta sistēmu, ir sākt runāt ar jums, ministra kungs. Connecting Europe sākuma sarunas ir ļoti sarežģītas. Mēs vēlamies maksimālu finansējumu TNT tīkliem. Tanī pat laikā notiek sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Jūs zinat, ka mums šajā jomā ir problēmas. Nu, pirmkārt, runa ir par tiem desmit miljārdiem no kohēzijas fondiem. Šī summa tiek apšaubīta un ar to saistās vairākas problēmas. Uh, vai Connecting Europe jūsuprāt varētu būt noderīgs instruments? konkurētspējas veicināšanā un kohēzijas veicināšanā vai nē? Transporta sektārā nepieciešams domāt par dinamiku. Ir daudz programmas un finansējums, taču jārunā arī par citu dinamikas aspektu - telekomunikāciju un energotīklu savienošanu. Ir cilvēki, kas uzskata, ka uzņēmumiem pašiem jārūpējas par finansējumu, taču, ja mēs runājam par pārobežu starpsavienojumiem, tad uh, tur neviens uzņēmums nav ieinteresēts finansēt šos starpsavienojumus. Arī laukos kaut kur tas varbūt nav finansiāli izdevīgi. Kā jūs uh, nodrošināsiet līdzsvaru tā, lai būtu maksimālais un optimālais finansējums visu šo projektu realizēšanai? Tālāk Padomei ir dom, padomei vēl domstarpības par to, kas ir Eiropas interesēs. Manuprāt, Eiropas interesēm ir jābūt nostādītām augstāk par dalību valstu egoismu. Vai padomē ir kāds juridiskais atzinums par šo Eiropas papildus vērtību? It kā tāds pastāvot, ir tādas baumas. Kā jums šķiet, kas mums būtu jādara? Vai tiešām priekšroka ir jādod eh, šie, šai Eiropas papildus piedāvātai vērtībai. Jūs runājāt par autoceļiem un e, satiksmes negadījumu upuriem, tāpat arī ievainotiem cilvēkiem. Protams, par tiem jārunā. Dana Melis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais ministra kungs, man prieks jūs šeit sveikt komitejas sēdē. No sirds dziļumiem mēs visi jums novēlam veiksmi prezidentūras darbā. Es parasti saku tā, jebkurš cilvēks, kurš jebkad ir dzīvojis uz salas, redz problēmas no cita aspekta. Ir tīpaši tās problēmas, kas saistītas ar jebkādu transportu veidu. Jūsu ievadrunā arī tas skaidri parādījās. Mēs tiešām ceram, ka jūs cīnīsieties no visas sirds, lai atrisinātu neatrisinātos jautājumus, ko jūs pieminējāt ievadrunā un par kuriem mēs esam labi informēti. Manuprāt, integrētā jūrniecības politika, kas ir ārkārtīgi ambicioza politika Eiropas Savienībai, un kas sastopas ar lielām problēmām praktiskajā īstenošanā, šobrīd ir uz tādas cerīgas nots, un mēs ceram, ka jūs prezidentūras laikā tā kļūs par praktiski īstenojamu politiku. Negribu ieslīgt detaļās, bet pieminēšu kādu vienu jautājumu. Pirms jūs ienācāt šeit šajā telpā, mēs balsojām par Fosteris kundzi ziņojumu par vienoto Eiropas gaisa telpu. Jūs prezidentūras laikā jums būs iespēja pārliecināt kolēģis par to, ka nav jēgas turpināt slēpties un izvairīties no saistībām īstenot pieņemtos tiesību aktus. Ir jāiesteno šie gaisa telpas funkcionālie bloki. Nav nekāda iemesla, kādēļ to nevarētu darīt. Tās ir tikai kaut kādas sektorālas intereses vai arī birokrātiskais aparāts, kas neļauj ieviest šos fabs. Ministra kungs, Eiropas parlaments un jo īpaši transporta komiteja noteikti būs jūsu sabiedrotais centienos ieviest visas tās saistības, ko esat uzņēmušies uzņemoties prezidentūru. Paldies, ministra kungs! Tik uzdoti tikai daži tādi nepretrunīgi jautājumi un vienkārši jautājumi varētu teikt tā. Varbūt jūs varētu mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem un komentāriem. Var jums atvēlēt 15 minūtes. Pēc tam mums būs jārunā vēl par vienu budžeta jautājumu. Bet tagad, ministrs kungs, jūs uzklausīsim. Thank you very much. Θα προσπαθήσω στη βάση κατηγοριοποίησης. Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu sagrupēt uzklausītos komentārus un jautājumus un atbildēt uz tiem pa grupām, pa tematiskajiem blokiem. Un mēģināšu to darīt pietiekami īsi. Tiešām šeit izskanēja diezgan daudz jautājumu. Sākšu ar to, Eh, ko jūs minējāt vairāk kārt, proti ar funkcionālajiem gaisa telpas blokiem, par fabiem. Tie varētu. A, ah, šķiet, ka eh, šīs ir viens no tiem jautājumiem, kas jūs satrauc visvairāk, tāpat arī Connecting Europe Facility. Šķiet, ka tāpat laikā šie gaisa telpas bloki vai to nedarbošanās ir galvenais šķērslis vienots Eiropas gaisa telpas izveidē. Jūs zināt, ka ir uh, laika grafiks fabu ieviešanai. 4. decembris, 2012. gada 4. decembris ir termiņš to ieviešanai. Šobrīd prezidentūra cieši sadarbojas ar Eiropas komisiju šajā jautājumā. Pavisam nesen Kiprā ieradās FAB koordinators, un pagājušo nedēļu pie mums ieradās vairāki komisāri. Mēs spriedām par šo jautājumu ar komisāru Kallasu. Kalas kungs uzsvēra, ka ir vitāli svarīgi ieviest šos fabus līdz 4. decembrim, kā tas bija noteikts. Viens no iemesliem, kādēļ esam nolēmuši iekļaut gaisa telpas blokus aviācijas samita darba kārtībā kā vienu no jaut, prioritāriem jautājumiem ir sekojošais. Šajā galotņu tikšanās laikā mēs apspriedīsim progresu, kas ir panākts līdz oktobra samitam. Šajā te galotņu tikšanās laikā debatēs mēģināsim atrast veidu, kā atrisināt pastāvošās problēmas problēmas, kuras būsim apzinājuši līdz tam un arī samita gaitā. Izanalizējot situāciju, mēs vēlēsimies tālāk pēc iespējas vairāk ieviest šos funkcionālos blokus. Prezidentūra palīdzēs Eiropas komisijai, cik vien ir tās spēkos. Mēs darīsim visu, ko varam FAB ieviešanas jautājumā. esmu dzirdējis par to, ka mums būs jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai tās ieviestu fabus paredzētajā laika grafikā. Nav šaubu, ka prezidentūra nevar pārspīlēt ar šādu spiedienu izdarīšanu. To drīzāk darīs Eiropas komisija. Taču mēs sadarbosimies ar Eiropas komisiju. visā Eiropas teritorijā. Mēs tiešām vēlamies, lai līdz 4. decembrim visi funkcionālie gaisa telpas bloki tiktu ieviesti, jo mēs pilnībā apzināmies to nozīmi. Ir vēl kāds ļoti nopietns jautājums. par kur jūs esat norūpējušies un ko plaši komentējāt šīs dienas debatēs. Un tas ir ceļu drošības jautājums un uzmanība, kas tam būtu jāvelta. Es piekrītu visiem komentāriem, kas šeit izskanēja. Ceļu drošība tiešām ir jāuzlabo. Un tādēļ mums ir jāuzklausa arī jauniešu domas. Tieši tas ir iemesls, kādēļ organizējam šo ceļu drošības dienu ar visiem tās notikumiem. Tā būs sanāksme, kurā varēs izteikties arī jaunieši. Arī organizatori varēs paskaidrot savu viedokli, savus pasākumus, savas domas par ceļu drošību un pamatos, kādēļ tieši šādi pasākumi būtu ieviešami mēs aicināsim jauniešus kļūt par šīs politikas līdzveidotājiem. Tieši šādi mēs uzskatām ir iespējams bagātināt Eiropas Savienības jauniešu politiku. Mēs runāsim daudz par ceļu drošību, taču es esmu dziļi pārliecināts par to, ka Mums ir tieši jāsāk ar šo te dialogu ar jauniešiem. Mums ir jāveido viņu uzskati šajā jautājumā. Es nedomāju, ka tas jāsāk no agras bērnības. Bet no agras jaunības gan noteikti. Tas varbūt pat jāsāk ir sākums skolā ir nepieciešama laba infrastruktūra. Šeit mēs runājam par dažādiem intelektiskiem pakalpojumiem. Tas viss, protams, ir labi, taču tieši izglītības sistēma var palīdzēt veidot sabiedrībā izpratni par ceļu drošību un mazināt eh, satiksmes negadījumu skaitu. Όπως γνωρίζετε υπάρχει από τον Μάρτιο μια γενική προσέγγιση. Jau no marta mūsu rīcībā ir padoms vispārējā nostāja par metodoloģisko bāzi TNT jautājumā. Tāpat arī par Connecting Europe Facility. Mēs vēlamies ar jums sadarboties, lai rastu risinājumu šajos jautājumos tādu risinājumu, kas ļautu mums izstrādāt šos tīklus, attīstīt šos tīklus laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Tādus tīklus, kas būs papildus svīra Eiropas rokā, lai e, īstenot ekonomisko uzplaukumu. Mums ir nepieciešama ceļu e, satiksmes galvenie tīkli, krustpunkti un arī mazāk svarīgie tīkli. Kiprā, kā jau teicu, mums nav dzelzceļa, taču mēs uzskatām, ka tā ir transporta nozara, kas būtu attīstām, jo tā ir vidē draudzīga. Starp savienojumi un starp valstīm vislabākie iespējamie starp savienojumi arī ir ļoti būtiski. Ja tādus izveidosim, tad būs radīti pareizie priekšnoteikumi kohēzijai un savstarpējai izpratnē starp tautām. Jo tieši Eiropas tautas, Eiropas cilvēki veido šo Eiropas Savienību. Domāju, ka Transeiropas tīkliem ir ļoti būtiska loma šī mērķa sasniegšanā. Ir vajadzīga transporta, telekomunikācija un enerģijas infrastruktūra transports veido lielu daļu Connecting Europe Facility. Un tā nav nekāda sagadīšanās. Mēs saprotam, cik svarīga loma ir transportam Eiropas telpas veidošanā. Ne jau velti mēs transportu saucam par Eiropas ekonomikas mugurkaulu. όσον αφορά τους ταχογράφους. Jūs pieminējāt tahogrāfus. Ir izstrādāts laika grafiks. Jūs jau esat nobalstojuši par grozījumiem. Padomē turpināsies sarunas par šo jautājumu. Mums, protams, ir jāgaida e, pētījuma rezultāti, uz, e, kurus mēs ņemsim pilnībā vērā, finalizējot šo priekšlikumu. Jūsu, jūs demonstrējat ļoti plašu izpratni par šiem jautājumiem. Tātad prezidentūra gaidīs šī pētījuma rezultātus un tad, kad būsim tos saņēmuši, tad tie tiks apspriesti padomē. Protams, būsim jūs rīcībā, esam gatavi spriest par šiem jautājumiem ar jums. Es saprotu, ka šie jautājumi jūs īpaši interesē. Jūrnieku darba apstākļi un Starptautiskās darba organizācijas konvenciju. Mēs strādāsim šajā virzienā, un mūsu mērķis ir līdz septembrim izspār, izstrādāt vispārējo nostāju, kas tālāk būs tā kā tāds tramplīns, ko varēs izmantot nākamā prezidentūra, lai virzītu šo jautājumu tālāk līdz veiksmīgam atrisinājumam. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka droši darba apstākļi un humāna darba vide jūrniekiem iespēja ziņot tuvākajai ostai par visām problēmām eh, vai kuģa pierakstītai, tai ostai, kurā kuģis pierakstīts, ziņot par visām problēmām, uh, būs labs sākuma punkts. Tas mudinās jauniešus meklēt darbu tieši jūrniecības nozarē. Šie, šīs darba vietas kļūs modernākas, mūsdienīgākas. Tās būs darba vietas, kur cilvēka tiesības un profesionālā cieņa netiks aizskarts, bet tiks ievērota. Tas ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt. Darīsim visu, lai tas tā arī notiktu. Ja darba apstākļi būs adekvāti, tad mēs noteikti mazināsim smago bezdarba maksu, kas šobrīd nomāca Eiropu. I do hope that I have some more time, you Mr. Four, President. Four minutes. Four, four minutes. minutes. Thank you very much. I'll try my best to be within the limits. Es mēģināšu iekļauties man atvēlētajās 15 minūtēs. Es īmien ar kēdija από εσάς, μία από τις προτε... Daudz deputāti savos komentāros pieminēja vienu no īpaši svarīgām prioritātēm. Tā mums svarīga tādēļ, ka mēs esam sala. Un šīs jautājums ir diezgan plašs, tā ir integrētā jūrniecības politika. Šīs politikas reaktivācija kļūs par tādu kā dzinēju, kas savukārt dos jaunu stimulu visām citām politikām Eiropā. Visām tām politikām, kas tādā vai citādā veidā saistītas ar jūru. Nu, tas ir gan jūras transports, gan enerģijas joma, gan turisms, gan akvakultūra. Vai pat atjaunīgi energoavoti un to izmantošana. Ir ļoti daudz politikas, kas ir saistītas ar jūrniecību. Limasolas deklarācija, ko plānojam pieņemt 8. oktobrī, būs plāns, būs pamats un būs arī tas izējas dokuments, ko dalības valsts, dalība valsts varēs izmantot, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi. Runa ir par zilo ekonomisko izaugsmi, jo tā ir izaugsme, kas izaug jūrā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nodrošināt nepieciešamo cieņu pret vidi. Uh, bet ir nepieciešama šī ekonomiskā izaugsma, kas palīdzēs Eiropai pārvarēt finanšu krīzi, kas palīdzēs radīt jaunas darba vietas. Nedrīkstam aizmirst, ka liela daļa Eiropas iedzīvotāji dzīvo piekrastes reģionos. šī te jūrniecības politikas reaktivācija varētu palīdzēt veikt tādu milzīgu lēcienu uz priekšu. Šī te integrētās jūrniecības politikas reaktivācija un dalībvalstu aktīva piedalīšanās tajā varētu palīdzēt izveidot patiesu plānu, kā labāk izmantot mūsu jūras un okeānus. Kumucākus kungs. Jūs uzdevāt jautājumu, kas mums ir tūs sirdī. Kipra jūs pieminētajam jautājumam veltīs īpašu uzmanību, jo šis jautājums mums ir tiešām ļoti tūs, mēs esam to daudz izjutuši un proti tas ir sasāpējušais jautājums par pirātiem. Jūs zināt, ka pavisam nesen mēs pieņēmām tiesību aktu par pirātismu apkarošanu. It īpaši Indijas okeāna rietumu daļā. Tāpat arī Somālijas piekrastes reģionos. Šis tiesība akts jau ir pieņemts. Mēs vēlamies to izmantot, lai aizsargātu mūsu jūrnieku dzīvības. To jūrnieku dzīvības, kas apkalpo komerciālos tirdzniecības kuģus, kas dodas uz nosauktajiem reģioniem. Ir, protams, arī jāsargā gan kuģi īpašnieku, gan krāvu īpašnieku tiesības, taču galvenais mērķis ir sargāt cilvēku dzīvības. Esam pavēruši iespēju kuģi īpašniekiem kuru kuģi ir reģistrēti zem Kipras kuģa, ņemt līdzi šajos pārbraucienos bruņotus apsargus. Runa ir par pašaizsardzību, kas tiek regulēta ar šo tiesību aktu. Mēs līdz ar to nodrošinām jūrniekiem tiesības šajos te bīstamajos kuģošanas apstākļos aizsargāt sevi, tāpat arī viņiem ir tiesības uh, nokāpt no kuģa, tātad pamest kuģi šajos bīstamajos apstākļos. Un tas vēl nav viss. Mēs atļaujam uzņēmumiem piedāvāt drošības eh, apsardzes pakalpojumus šādiem te specifiskiem gadījumiem. Protams, tas tiek darīts kontrolētā veidā. Tie visi ir veidi, kā apkarot pirātismu, kas šobrīd apdraud mūsu kuģotājus šajos te rietum, Indijas rietumu okeānu, Indijas okeānu rietumu reģionos. Pirāti jau ir ļoti daudz ko cietuši, daudz cietuši un arī daudz cietuši mūsu tirzniecības kuģu īpašnieki un apkalpi ir zaudēt gan krāva, gan kuģi, gan arī cilvēku dzīvības. Tā ir problēma, ko izjūt ne tikai Kīpras jūras braucēji, bet arī citu kuģu apkalpe, kas pārvietojas šajos reģionos. Mēs izmantojam starptautisko jūrniecības organizāciju um, risinājumu rašanā, un mums jāizmanto arī viss vīrus, kas mums ir Eiropas Savienībā, lai dot savu ieguldījumu problēmas risināšanā. Kipra ir kuģniecības lielvalsts. un mēs tādēļ varam piedāvāt savu pieredzi šajā jomā. Nu, nobeigumā. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω. Dāmas un kungi, nobeigumā gribu pateikties Dānijas prezidentūrai par tās ieguldījumu, par visām tām lietām, kuras Dānijas prezidentūra mums nodeva tālāk, kā tiesību aktu iestrādes vai kā pieņemtos tiesību aktus. Tāpat liels paldies arī šīs komitejas deputātiem par iespēju ierasties jūs komitejas sēdē un iepazīstināt jūs ar prezidentūras darba programmas vadlīnijām. Tāpat arī uh, Um, ar prioritātēm, kas vadīs mūsu prezidentūras darbu nākamo sešu mēnešu laikā. Paldies! Well, paldies! Ministra kungs, liels paldies jums! Paldies par prezentāciju un arī par atbildēm uz jautājumiem. Un to jūs darījāt tiešām ļoti detalizēti. Ar nepacietību gaidam iespēju ar jums sadarboties turpmākos sešus mēnešus pie visiem lūkšiem minētajiem galvenajiem jautājumiem pie jautājumiem, kas nodot jums no Danijas prezidentūras laika vēl, tāpat arī, protams, jautājumiem, kas aizies līdz nākamajai prezidentūrai. Deputātu vārdā saku paldies jums par laiku, ko veltījāt mums, un, kā jau teicu, vēlreiz eh, sadarbosimies ar jums, lai nonāktu pie veiksmīgiem rezultātiem Kipras prezidentūrā transporta sektorā. Paldies! October, but it's an overlap. Ok, Džizīna. Lieliski, Maisners kundze, nu, jums tagad vārds. Varbūt jūs tā pavisam ātri varētu mūs iepazīstināt ar šo dokumentu. Ok, Džizīn. Nu, Kezīn, lūdzu. 2013. gada budžeta vispārējās vadlīnijas un prioritātes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, par budžetu jau esam runājuši, un no vienas puses mēs zinām, ka visas dalībvalstis. valstis mēģinās darīt visu iespējamo, lai konsolidētu savus budžetus un lai ietaupītu, bet vienlaicīgi ir jāatcerās arī, ka ir svarīgas investīcijas un transportā ir ļoti daudz dažādu prioritāšu, kas mums ir jāaizsargā un ko mēs nevēlamies samazināt. Nu, tūlīt arī ķeršos klāt lietai. Pa mm, šo laiku padome jau ir tikusies un 11. Eh, jūlijā eh, darba grupa apstiprinās šos secinājumus 26. jūlijā. Padome e, tiksies un strādās ar šiem dokumentiem, tātad līdz 26. jūlijam ir jāatcerās, ka uh, padomas priekšlikums noteikti netiks mainīts. Nu, tā ir rādījusi iepriekšējo gadu praksi. Protams, mēs saprotam, ka padome nevēlas tērēt daudz naudas, taču ir jāatcerās, ka ļoti daudzas eh, pozīcijas mums ir jāizstāv. Ēnu referentiem esmu iesniegusi sarakstu par to, kas ir jāsamazina. Divās pozīcijās eh, iespējams mums eh, izdosies vienoties, tie ir runa par finansiālu atbalstu projektiem, kas visiem ir ļoti būtiski Transeiropas tīklos, te ir runa par administratīvo pārvaldību, Te būtu jāsvītro 700 tūkstoši eiro, protams, tas nav labi, bet, nu, tā būtu tāda saruna nostāja. Tāpat arī ir jādomā par ārējiem pasākumiem pētniecībai, tie ir runa par 200 tūkstošiem eiro, kas tiks ņemti nost. Tādi mazāki punkti, kas arī ir svītrošanas sarakstos, mm, nu, arī šeit mēs iesniegsim grozījumus, nu, lai nebūtu tik daudz samazinājumu. Uh, Protams, mēs nevēlamies nekādus samazinājumus, ja runa par TNT, par Cezaru, par drošības autoceļiem, par pētniecību un arī attiecībā uz uh, pasažiertiesībām. Tās ir bijušas mūsu prioritātes visu laiku, arī nākotnē mēs pieturēsimies pie šīm prioritātēm, un šajās budžeta pozīcijās, uh, pat ja padome ir paredzējusi samazinājumus, mēs tos neakceptēsim. Iesniegšu arī grozījumus par šo par šiem punktiem, lai atkal atjaunotu komisijas skaitļus, par kuriem mēs bijām vienojušies. Tieši tāpēc mums arī vajadzētu uh, šādā veidā rīkoties. Uh, iepriekšējos gados, piemēram, par aģentūrām mēs uh, runājām, padome bija ieviesusi dažādus samazinājumus, bet beigās tomēr tika akceptēti komisijas skaitļi. Arī EMSAI ir jaunas uh, jauni uzdevumi, jaunas kompetences, mēs esam runājuši jau ar ministriem, un tieši tāpēc arī ir vajadzīgi komisijas atvēlētie līdzekļi. Ja ir runa par pasažieru tiesībām, tad eh, komisija mūsu tikšanās laikā mm, aicināja mm, panākt, lai tiktu saglabāts iepriekš nospriestais. Tātad, kā jau es minēju, mums būs dažādi grozījumi, kas tiks iesniegti arī komitejas vārdā. Uh, Proti mēs nevēlamies šeit akceptēt samazinājumus, e, iestājamies par iepriekš noteiktajām summām. Ja runa par pilotu projektiem, tad esam saņēmuši ļoti pārsteidzošu paziņojumu. Ir veikts pirmais izvērtējums par e, konkrētu komiteju ieteiktajiem projektiem. Balsojumā koordinātoru sanāksmē mēs esam ieteikuši trīs projektus un tie būtu jāturpina no iepriekšējā gada. Divi attiecas uz turismu. Pirmais - turisms ar kulturāliem un industriāliem aspektiem, un otrais - turisms ar piekļuvi visiem. Un trešais bija integrētās biļešu sistēmas. To mēs esam jau uzsākuši un vēlētos arī turpināt. Pārsteidzošā veidā izvērtējums, ko ir veikusi komisija, tad eh, vislabākās atzīmes A ir abiem turisma projektiem, taču integrētajām biļešu sistēmām mm, vērtējums ir tikai C. Esam pārsteigti, jo eh, tas svarīgākais galu galā mums bija šis eh, pēdējais projekts, un tas arī tika uzskatīts par svarīgu, taču tagad tā turpināšana ir apdraudēta. Uh, ir jāatcerās, ka uh, iepriekš budžeta komiteja ir akceptējusi tikai tādus projektus, kuriem ir atzīme A, tas nozīmē tāda šie abi turisma projekti. Tas nozīmē, ka mm, projektam integrētās biļu sistēmas ir diezgan sliktas izredzes. Neskatoties uz to, mēs eh, tomēr uh, iesniegsim šo projektu, jo mums šķiet, ka tas ir pietiekami svarīgs. Es pati ieteiktu kādu citu projektu. Uh, sagatavošanās rīcība. Tā ir saņēmusi B atzīmi, tātad eh, labāka atzīme nekā integrētajām biļešu sistēmām. Nu, jebkurā gadījumā, tā kā referente pati neatbalsta šo projektu, tad mēs varētu um, ieteikt šos trīs projektus. Es vēlētos teikt, ka šīs platformas, nu, noteikti mm, šīs, šīs pozīcijas noteikti neuzlabos tas, ka es to iesniedzu personīgi un nevis uh, komiteja to iesniedz. Nu, mēs varētu teikt, ka tā ir bijis tikai tāda kā kļūme. Jebkurā gadījumā es domāju, ka es to iesniegšu kā tādu personīgu priekšlikumu, jo es domāju, ka šīs izredzes ir pietiekami labas. Jebkurā gadījumā šī integrētās biļetu sistēmas ir nedaudz tā kā atbīdītas eh, tālāk, bet, nu, šīs projekts mums ir pietiekami nozīmīgs. Tas būtu tā kā viss no manas puses. Es eh, tagad eh, ar prieku uzklausīšu arī ēnu referentu komentārus un varbūt arī kāds cits no komitejas vēlēsies izteikties. Rikē Kungs, tāds partijas grupa. Paldies priekšādātā. Gribu pateikties Meisners kundzei par sadarbību un par to, ka viņa mūs uzklausīja. Esmu ēnu referents viņas ziņojums iet pareizā virzienā, tas uzsver tas, to, uz ko vēlamies koncentrēties konkrētās jomās, protams, runā arī lūk par šīm problēmām, ko sastopamies krīzes dēļ budžeta jautājumos. Nu un šobrīd, lūk, būs arī vēl jāprecizē padomas priekšlikumi, viņi jau uz tiem atsaucās. Mēs, protams, baidāmies, kādi tie būs. Un kā tad mēs varam atjaunot sabiedrības uzticēšanos, ja mēs atsak atsakamies no politikām, ko esam jau uzsākuši? Nu, es jau teicu, esmu jau vīlis, vīlies par to, kādus priekšlikumus liek eh, priekšā padome. Mm, te ir ļoti daudz budžeta samazinājumi. Nu, protams, ka ja nav līdzekļu, tad nevar arī gaidīt, ka kaut ka, ka varam produktīvi ar padomu diskusēt par kaut kādām uh, politikām, par priekšlikumiem, par mērķiem un kaut kādu Eiropas pievienoto vērtību. Padomu turpina runāt par izaugsmu konkurenci, bet tajā brīdī, kad nonāk pie budžeta apspriešanas, viņi nedara pilnīgi neko. Tad pēkšņi visu šī apņēmība pazūd. Un tā visa rezultātā mēs nevaram īstenot tās politikas, ko vēlamies šeit ierosināt. Uh, Es domāju, šajā gadījumā, protams, mēs varam mēģināt censties panākt to, ka tiek atjaunot iepriekšējā skaitļa, bet vispār tas ir katastrofāli. Es domāju, situācija tiešām vienkārši nepieņemama. Nevar samanīt, piemēram, lūk, visus šos krīt maksājumus uh, uh, tīkliem par miljoniem eiro un tad gaidīt, ka kaut kas tur notiks. Taču vadlīnijās ir kaut kas pilnīgi cits minēts. Tur taču uzsveram, cik tas ārkārtīgi svarīgi šie projekti svarīgi izaugsmēji Eiropā. 2013. gada projektiem arī samazināt līdzekļu. Nu tā tad, domāju, ka komisijas priekšlikumi jau bija ļoti saprātīgi. Kā jau Mēsners kundze teica, nu mums jāmēģina atgriezties ir pie viņu minētajiem skaitļiem, nepakļauties padomus samazinājumiem, tie vismaz ir kaut kādā veidā reāli, pragmatiski. Bet pēc samazinājumiem mēs nonākam pie pilnīgas, pie pilnīgam šausmām. Nu, jau pēdējais piemērs bija skaidrs, nu, piemēram, lūk, samazināt visu līdzekļu aģentūram. Tas ir ļoti īpatnē, jo viņiem taču pārdam jaunas politikas, piemēram, lūk, šī jaunā jūrniecības politika, bet samazi, uzdevumi tiek palielināti, bet budžets samazināts. Es vienkārši neredzu, kā tad ir iespējams uzlabot rezultātus, pavairotos, ja līdzekļi tiek samazināti šādā veidā par izmēģinājumu projektiem runājot un sagatavošanās pasākumiem. Es domāju, abi šie pasākumi, pirmie divi pasākumi, kā jau Maisners kundze teica, ir radījuši zināmu um, ažietāžu. Turismu politika, protams, uh, Um, ir nozīmīgi un tā tālāk, bet es gribētu zināt, kāpēc tad nav saglabāts šis priekšlikums par integrēto biļešu izstrādes uh, priekšlikumu, jo tas, tas taču jau iepriekš par to tika runāts. Komisija atbalsta, atba, ir atbalstījis vienu politiku, šķiet 9 miljonu eiro apmērā. Man likās, ka tas diezgan svarīgi. Varbūt pat uh, Nu, es vienkārši gribētu saņemt šeit precizējumu, paskaidrojumu, kas te notika. Jo iznāk, lūk, šis priekšlikums tiek pārspēlēts tā kā mums tagad tas nāk kā izmēģinājuma projekts. Nu jā, bet padomas priekšlikumi, jā, nu tas ir viens trakāks par otru. Nu tas viss, kas man sakās, Maisners kundze, par to. Paldies. Gracias, prezidente. Bueno, la... Runātāja. Sociālistu grupas vārdā Rubjāls kundz lūdzu. Priekšādātāji neko daudz jau šeit nevar vairs pieminēt, esam par to jau sprieduši daudz reižu, mums bija tikšanās ar Maisners kundze, centāmies jau izpētīt, lūk, šo līniju, ko viņi vēlas ieņemt. Mēs apspriedām arī mūsu priekšlikumus, tāpat arī padomas priekšlikumu, apspriedām arī budžeta komitejā to darījām. Nu jā, tiešām esam ārkārtīgi vīlušies. Nu, tas tā, ka tas, tā, ka tas neizdevies jociņš. Padomu pagājušajā nedēļā runāja, lūk, kā nepieciešams veicināt izaugsmas paktu, 120 miljārdu izaugsmas paktam un tā tālāk. Un tad pirmais, ko padomu dara, apspriežot budžetu, ir naklē ar samazinājumiem. Nogriež līdzekļus visur, īpaši viens A sadaļā, kur ir visas konkurētspējas uh, Eh, politikas, kur ir kohēzijas un reģionālās politikas. Un tur šie samazinājumi ir vislielākie. Es nezinu, kas notiek padomas ietvaros, kādas ir tur šī saruna starp ministriem, bet nu man liekas, vai nu tad mēs pievienojam 120 miljārdus, vai nu mēs samazinām budžetu. Ļoti dīvaini, ka šie lēmumi ir tik ārkārtīgi pretrunīgi. Protams, ka mēs varam iesniegt grozījumus un censties atkal panākt vismaz sākotnējos komisijas skaitļus. Tie vismaz bija kaut kādā ziņā saprātīgi. Un tā ir tie atbildi tām prioritētēm, kas, ko esam noteikuši šeit komitejā. Bet varbūt atzinumā par budžetiem mums vajadzētu kaut kur pieminēt arī maksājumus. Viņi vēlas par 25 uh, eh, tūkst, par, par lielu summu samazināt Marko Polo līdzekļus 25 uh, miljoniem. Mums ir bijušas arī plašas diskusijas par tādu ļoti, par, par citām maksājumu budžeta daļ, sadaļām. Jūlijā trialogs ar Kipru prezidentūru paredzēs, un es nezinu, vai mums izdosies kaut ko daudz šeit panākt, jo īpaši jau daudz laika nav. Te ir tik tāds neliels uh, periods no vienas līdz otrai prezidentūrai, bet maksājuma puse būs ļoti sarežģīta. Nonāksim lūk 2012. gada otrā pusē un var gadīties, ka miljardiem eiro būs jāpiešķir ar budžeta grozījumu palīdzību. Šeit vienkārši samazinam tādējādi maksājums 2013. gadam un beigās nevarēsim finansēt tās politikas, ko padomi pat vēlas īstenot. Tāpēc mums ir vajadzīga vienošanās, ko vēlamies panākt šeit komitejā. Un tad mēs varam attiecīgi runāt par atgriešanos pie komisijas skaļiem. Nē, vairāk ānu referenti nav pieteikušies. Senālovs kundze ir eh, kā individuāli runātāja pieteikusies. Paldies priekšsādātāji! Man ir viena lieta piemetinām teiktam. Paldies par šo ziņojumu, piekrītam visam, kas te teikts. Kas attiec uz turismu un izmēģinājumu projektiem, vēlējos pieminēt, ka budžets samazināts arī ceļu satiksmes drošības jomā. Pirms brīža mēs runājām par to, cik ārkārtīgi liela prioritāte tā ir Kipras prezidentūrai, piemēram, nu tad tam vajadzētu atspoguļoties arī budžetē, vai ne? Un es domāju, ka šeit līdz ar to punkt, sastajā punktā uz to vajadzētu vērst uzmanību. Paldies tālāk. Nākamais runātājs no komisijas puses - Tausmarkungs. Kā tad mums šo aplielikt rāmjos? Kā mums padarīt, panākt neiespējamo? Kā mums likt padomēji saredzēt, ka viņiem ir jāmaksā par to, ko viņi vēlas, lai sasniedzam priekšsēdētāji? Labu pēcpusdienu visiem, saka komisijas pārstāvs. Paldies arī Maisners kundzei un ēnu referentiem par, paldies par šo ziņojumu, par prezentāciju. Kopumā komisija ir ārkārtīgi pateicīga jums par jūsu pieeju, un mēs, at, mēs ar lielu atzinību vērtētu iespēju visus šīs skaidrus at, atjaunot eh, komisijas sākotnējās robežās. Mums šogad ir bijušas ļoti plašas diskusijas komisijās, esam runājuši tieši īpaši par aģentūram, visas budžeta līnijas esam ļoti uzmanīgi izskatījuši, esam nu, no transporta politikas eh, aspekta raudzījušies, esam ņēmuši vērā visas šīs dzelzceļa jūrniecības lauksaimniecības politikas, un šie skaitļi ir ļoti reāli, un turklāt tie ir noteikti ņemot vērā nepieciešamību taupīt, ja esam rīkošies ļoti piesardzīgi, ļoti ekonomiski, un tāpēc paldies jums parlamentāriešiem, ka jūs atzīstat šos mūsu centienus. Nu, pāris punkti varbūt, ko gribētu pieminēt papildus teiktajiem īsais pamatojums Eiropas transporta informācijas saskarne, rezervācijas saskarne. Nu, nav tā, ka mēs ne, neīstenojam šo projektu. Mēs to sākām jau 2012. gadā, bet mums nav vajadzīgi līdzekļi 2013. gadā, mums ir vajadzīgi līdzekļi 2014. 15. gadā, tad kā varēsim pie tā atgriezties un redzēt, kas notiek. Tā, ka te nav tādas negatīvas pazīmes no komisijas puses. Nē, nē, projekts turpinās, ir izsludināts uh, konkurss, tas ir milzīgs projekts un līdzekļi 2012. un 2013. gadam jau ir paredzētu nodrošināt. Priekšādātāji, nu viena lieta par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, jums taisnība tā ir prioritāte, un varbūt tas īpaši tomēr budžetā neatspoguļojas. Mums nav atsevišķa budžeta līnija, kas būtu paredzēta šim mērķim. Tas ietilpināts vispārējā transporta budžetā, un 2012. gadā līdzekļi, kas paredzēti šiem mērķiem, uh, tika saņemti no vienotās tirgus telpas. Vienotās tirgus telpai vajadzīgi mazāk līdzekļu 2013. gadā, un tāpēc šeit ir neliels samazinājums, bet varam jums apliecināt, ka līdzekļi ceļu satiksmes drošībai tiks vil, veltīti. Un eh, līdz ar to transporta politikas ietvaros tas tie ir paredzēti arī 2013. gadam. Nu, tie tādi straujīs komentāri. Paldies vēlreiz par jūsu atbalstu, un tas mums pilnīgi noteikti būs vajadzīgs, īstenojot sarunas tālāk ar padomi. Nu, mēsters kundze, vai ir tā, ka vēlties vēl ko nebūtu piemetināt pieteiktā? Nē, Nē kopumā ņemot, ka mm, šķiet, ka mēs esam viensprātis par to, ka komisija ir sagatavojusi labu priekšlikumu. Mm, padomes eh, komentāri ir diemžēl diezgan graujoši. Protams, mēs it kā vēlamies visu konsolidēt budžetā, bet, nu, uh, Mm, tā īsti nebūs labi, tieši tāpēc mēs ar eh, grozījumiem centīsimies no nu, tā izvairīties. Lielas paldies ēnu referentiem par komentāriem. Sirsnīgs paldies, jā, problēmas sako vienotrai. Ar padomu runājot par daudzgadu finanšu ietvaru, par visu citu. Mm, mums ir problēmas un problēmas. Padomu nevēlas ieguldīt nekādus, vienoties par līdzekļiem. Uh, 26. jūlijas ir termiņš grozījuma iesniegšanai šim atzinumam. 6. septembrī balsosim komitejā, budžeta komiteja balsos oktobri un kā parasti plenāra sesijā oktobrī arī balsosim par šiem ar budžetu saistītajiem ziņojumiem. Sirsnīgs paldies, Džizīna! Līdz ar to esam izsmēluši šī rīta darba kārtību, dosimies pusdienās, tiksimies atkal pēcpusdienā pulksten trijos. Paldies par uzmanību!